Paldies, priekšsēdētāji. Izskatās, ka vēl neesam eh, pārāk daudzi sanākuši šeit uz šo pirmo darba kārtības punktu. Kaut arī šis ir mazliet tehnisks jautājums un šķietami netik nozīmīgs, tomēr tam ir eh, pietiekami liela nozīme. Un es varbūt e, tā kā neesam pārāk daudzi, tad e, nerunāšu pārāk ilgi. Tad runa ir par 2011. gadā noslēgto brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Koreju, kas ir pirmais no tā saucamās jaunās paudzes e, nolīgumiem, kas bez lieliem ieguvumiem Eiropas Savienībai nodrošina arī uh, daudz normu attiecībā uz sociālo aizsardzību, un, un tāpēc šīs e, nolīgums varētu būt īpaši interesants šai komitejai. Tieši šāda iemesla dēļ e, mūsu atzinums, kur mēs iesakam, kaut arī tas ir ļoti īss, tam tomēr ir ļoti skaidrs vēstījums. Respektīvi stingrās normas sociālajā aizsardzībai, kas ir iekļauts šajā nolīgumā, ir viennozīmīgi eh, neie, nu, nav eh, tikušas ievērotas kopš eh, noslēgta vienošanās ar Koreju, tās nav ievērojusi. ETUK, TUC un cits organizācijas ir regulāri zinojušas eh, Korejas eh, vēstniekam, ka Koreja nav īstenojusi starptautiskās darba organizācijas ehm, noteikumus, kas Koreja bija jādara, ka tiek pārkāpts arotbiedrību tiesības, ehm, tāpat arī tiesības izteikt protestus, tiesības organizēties un eh, koplīgumu sarunas organizēt. Starptautiskā darba organizācija un G10, OECD nespēja piemērot efektīvas sankcijas šajā jomā, bet Eiropas Savienība un Eiropas komisija caur šo brīvās tirdzniecības nolīgumu mehānismu varētu zināmu iespaidu tomēr atstāt uz Koreju ietekmēt to, kā pret arotbiedrībām izturās Korejā. Šajā atzinumā, eh, kas būs daļa no Inta ziņojuma, mēs prasām tikai to, ka komisijai ir cieši jāuzrauga notiekošais Korejā šajā nozarē, šajā jomā. Man liekas, tas ir diezgan pieticīgs uh, prasījums, pieticīga prasība tādā jomā, kas ir īpaši aktuāla šai, šai jaunajam tirdzniecības nolīguma īstenošanai. Tas īsumā par to, kas rakstīts šajā atzinumā. Atzinums ir svarīgs, Es neparedzu īpaši garu procesu, lai vienotos komitejā. Empul grozījumi jāiesniedz līdz 29. aprīlim un 15. un 16. jūnijā paredzēt balsošanu komitejā. Tad, kad grozījumi tiks iesniegti, nu, ja tie nebūs pārāk daudz un pārāk strīdīgi, tad es domāju, mēs ātri tiksim galā. Cerams, vienojoties visām iesaistītajām pusēm. Paldies! Uh, thank you. Paldies. Neredzu šeit uh, EPP ēnreferentu Kukankungu. Tāpat arī jā, Gerikas kungu neredzu, bet uh, Helga Stīvens uh, vēlāk ieradīsies. Tad dodu vārdu Ivo Vaiglam no Alda grupas, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Vēlos pateikties uh, referentam par uh, sagatavoto atzinuma projektu. Eiropas Savienības Dienvidkorejas brīvās tirniecības nolīgums tirdzniecības un, un ilgspējīgas attīstības jomā ir au, jaunā līmenī pacels sadarbība vides un darba aspektu jomā ir īpaši svarīga. Tāpat arī kopīga apņemšanās ievērot eh, starptautiskās darba organizācijas pamatstandartus, tāpat arī apņemšanās eh, ratificēt un īstenot visas eh, SDO konvencijas. Kā jau referents to uzsvēra, šobrīd Dienvidu Koreja nav ratificējusi dažas no pamats sabiedriskās darba organizācijas konvencijām, it īpaši attiecībā uz um, pulcēšanās brīvību, eh, tiesībām uz koplīgumu sarunām un um, piespiedu darba aizliegumu. Šajā tekstā Dienvidkoreja tiek aicināta pātrināt darbu pie šīm konvencijām, respektīvi to ratificēšanu. Tāpat ir arī eh, kā pozitīvs solis atzīmēs tas, ka abas puses ir nolēmušas uzsākt ES finansētu projektu, kas vērsts uz starptautiskās darba organizācijas normu īstenošanu, lai izskaustu diskrimināciju darba jomā Tas ir labs piemērs tam, kā strādājošo tiesības var tikt nodrošinātas, izmantojot ciešāku dialogu starp Eiropas Savienību un Dienvidkoreju, kā to paredz brīvās triecības nolīgums. Kopumā es uzskatu, ka ekonomiskā izaugsme un attīstība eh, kas var nākt caur liberalizāciju, Eh, tā būtu jā, jātiek organizētai ar augstākiem darba standartiem, un tādējādi Eiropas Savienība un Dienvidkoreja varētu virzīties šajā virzienā. Paldies! Paldies! Rīna Ronja Kārī, goja grupas. Es runāšu dāņu valodā. Tātad eh, lūdzu uzliekiet austiņas. Vispirms es eh, vēlētos pateikt, ka piekrītu referentam, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums parlamentam un Eiropai. Un man tas nozīmē, ka mēs runājam ne tikai par konkrēto eh, līgumu, kas ir uz galda, bet arī eh, runājot par citām valstīm, kurās ir problēmas ar attiecībām ar darba spēku. Vēlētos pateikties referentam par ļoti labi sagatavoto dokumentu uzmetumu. Tajā ir ļoti labas lietas, neskatoties uz to, ka dokuments instruments arī pēc savas dabas. Uh, bet eh, mana politiskā grupa vēlētos stiprināt dažus teikumus. Tātad eh, ne tikai, ka mēs eh, pamudinam darba ņēmējus ievērot savas tiesības un ievērot to arī darba devējiem, bet gan pieprasīt to, jo šobrīd Koreja darba ņēmējiem nenodrošina pat pamatiesību īstenošanu. Un tam ir jābūt šajā līgumā. Tas ir pamatu pamats, kā noslēdzot tirsniecības līgumus mēs pieprasam, lai tiktu īstenoti gan Eiropas Eiropas konvenciju principi, gan arī starptautisko konvenciju principi. Bet, protams, ka ja noslēdzot līgumu pārkāpumu nav, bet tie parādās pēc līguma noslēgšanas, tad mums šis līgums ir jāpārskata. Bet esmu gatava turpmāk sadarboties ar referentu un esmu pārliecināta, ka sadarbība būs lielāka. Paldies! Thank you, is Miss. Paldies. Vai Mezeričs kungs no zaļajiem ir šeit? Nē. Viņu neviens arī neaizstāja. Tad e, pārējām pie EFDD Ticienam Degina. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es vēlētos pateikties Saimonu kungam par lielisko darbu, kur viņš ir paveicis. Piekrītu kolēģiem, ka brīvās tirdzniecības nolīgumiem, kas e, tiek parakstīti ar mūsu partneriem, ir e, arī papildus loma stiprināt mūsu vērtības, popularizēt tās, un Dienvidkorejas gadījumā tieši to mēs arī sagaidījām. Tomēr mēs esam eh, pieredzējuši spriedzes pieaugumu starp arotbiedrībām un valdību. Piekrītu referentam, kurš eh, nosoda Dienvidkorejas valdības veiktās darbības, bet tā nav pirmā reize, kad uh, Eh, mūsu partneri izmanto eh, vardarbīgas metodes eh, konfliktu risināšanai un neievēro to, kas rakstīts līgumā. Idejas jau ir labas paustas, bet mēs nedrīkstam ievērot vai drīzāk pieļaut to, ka mūsu partneri pārkāp šīs normas. Mums ir jāaicina viņi pēc iespējas ātrāk ievērot starptautiskās darba organizācijas normas, uh, un um, izskaust piespiedu darbu. Nebūtu slikti, ja iegūmi no šī nolīguma gūt ne tikai valsts valdība, bet arī valsts iedzīvotāji. Paldies! Paldies! Man ar bizoto nav šeit. Dominiks Matēns viņu aizvieto lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Aicinu Atvainojos Bizoto kundas vārdā, viņai bija citi pienākumi šai brīdī, un viņa lūdza man nolasīt viņas uh, runu, bet es vispirms paudīšu savu viedokli. Nu, tā mēs varam uh, tirgoties ar Dienvidu Koreju, ja viņi respektē pamatiesības un uh, SDO pamatkonvencijas. Nu, tas ir tāds, tādas kā derības, bet nu, es neesmu tik pārliecināts, ka Koreja pilda savas saistības ņemot uh, vērā, kā viņi spiež cilvēkus strādāt. Un tagad es lasīšu Bizoto kundzes runu. Eiropas uh, tirzniecības politika ab, drīzāk ir apdraudējums, nevis iespēja mūsu uzņēmumiem, tīpaši maziem vidējiem uzņēmumiem, kam ir uh, reģ reģionālā eh, darbība un eh, pieredze šai jomā, to saka Bizoto kundze, kur pārstāv Itāliju. Un tas eh, skāra daudzas nozars dalību valstīs ar šiem uh, nolīgumiem tiek apdraudēta lauksaimniecība Eiropā, it īpaši, es domāju, uz geogrāfiskās izcelsmes um, norādēm un tradicionāliem pārtiks produktiem um, Un uh, uh, šie nolīgumi rupji pārkāpja mūsu ražotāju tiesības, kā tas ir noticis uh, attiecībā uz nolīgumu ar Vietnamu. Ārvalstu ražotāji var brīvi izmantot geogrāfiskās izcelsmes norādes, piemēram, varbūt Alabamas, varēs būt Alabamas kamamberas, siers pēc TTIP nolīguma noslēgšanas, un ir jāraugās, lai aizsargātu šīs izcelsmes um, norādes, un rūpīgi jāraugās, uh, kā tiek pildīti šie nolīgumi, lai varētu uh, Uh, izvērtēt izmaksas un iegums katrā nozarē, lai varētu pārtraukt šo nolīgumu darbību, ieviešot muitas uh, aizsardzību. Paldies. Eh, Mr. Funtūli. Funtūlis kungs tālāk. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συμφωνία... Paldies priekšsādātāji. Brīvās tirzniecības nolīgums ar Dienvidu Koreju ir uh, pozitīvs solis uz priekšu. Mēs atbalstām referente nostāju. Uh, nodarbinātības komitejā mums jāraugās uz darba tiesību um, ievērošanu. Un uh, jāsaka, šīs tiesības tiek garantētas augstā līmenī Korejā un ir jāgarantē nodarbinātība. Uh, Eh, diemžēl jomās, kur darbojas transnacionāli uzņēmumi, mums ir jāmaina pieeja, mēs nevaram raudzīties tikai uz pēļņas gūšanu. Paldies! Ehm, zālē ir arī komisijas pārstāvi. Lūdzu, jūs varat izteikties, ja vēlaties. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es pārstāvu DJ Trade Es uh, sniegšu īsumā mūsu skatījumu uz šo jautājumu. Kā jūs zinat, brīvās uh, tirzniecības noligums ar Koreju darbojas jau piekto gadu. Uh, četru gadu laikā mēs esam iemācījušies sadarboties, esam izveidojuši starpstāvu starp, starpējo uzticēšanos, mums ir laba sadarbība. Uh, mēs tiekamies gan valdību līmenī, gan arī ar uh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kuri mūs informē par attīstību. Mū, publicējam regulāri kopīgus paziņojumus par uh, debatēm un pieņemtiem lēmumiem, un tas ir uh, ievērojams sasniegums brīvās tirzniecības nolīguma kontekstā. Mēs uh, vēlamies panākt, uh, uh lai tiktu ratificētas SDO konvencijas, ko Koreja līdz šim nav ratificējusi, un Koreja apņēmusies veikt ratificēšanas procesu, nevis pašu ratificēšanu un um, attiecībā uz konvenciju 111 par diskriminācijas izskaušanu nodarbinātības jomā, un arī mēs diskutējam par attiecību pret uh, arotbiedrībām. Mēs esam apmierināti ar to, kā tiek risināti darba tiesību jautājumi uh, Mums ir konstruktīvas, pozitīvas attiecības ar Dienvidu Koreju, un mēs nesaskatām nepieciešamību noturēt papildus konsultācijas. Runājot par pamat sasniegumiem, esam uh, pārvarējuši nevēlēšanos, kas pastāvēja uh, pirmos uh, pāris gadus, apspriest darbtiesību jautājumus. Koreja ir piekritusi, ka valdību sarunās piedalās uh, starptautiskās darba organizācijas eksperti, uh, pa, uh, ņemot vērā saspringtās attiecības starp Koreju un SDO. Tāpat Koreja paredzējusi veikt soļus virzībā uz SDO to konvenciju ratificēšanu, kuras vēl nav ratificētas, un uh, Tāpat svarīgi, ka mēs esam veidojuši platformu pilsoniskai sabiedrībai Korejā un Eiropas Savienībā, tā skaitā arotbiedrībām, kur uh, um, tiek apspriesti šie jautājumi ar Eiropas Savienības un, un Korejas valdību par uh, arotbiedrību situāciju, vardarbības novēršanu. Piekārt, mēs tuvāko dienu laikā eh, sāksim īstenot eh, projektu par partnerības instrumentu, lai izvērtētu atbilstību eh, SDO konvencijai 111 par diskriminācijas izskaušanu Korejā un Eiropas Savienībā, lai um, identificētu pamatpraksi, tas ir paraugu praksi, un uh, īstenot šo konvenciju. Tāpat par šo dimensiju runāsim arī um, šī nolīguma izvērtēšanā, kas uh, tiks uh, tuvākā laikā uzsākta. Paldies, saka priekšsēdētāji. Mēs apspriežam tirzniecības nolīgumus, uh, kas tika noslēgti iepriekšējā sasaukumā proti ar Kolumbiju un Dienvidu Koreju tiešām ir interesanti iedziļināties šajos izvērtējumos, diskutēt par šiem jautājumiem. Un tagad es dodu vārdu uh, noslēgumā šonam Saimonam. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos visiem ēnu referentiem, kolēģiem, uh, kuru vidū šķiet uh, prā, valda diezgan liela vienprātība Līdz ar to mēs varam uh, cerēt, ka process būs raids un mums būs veiksmīga sadarbība. Nu, uh, vienīgā viedokļu atšķirība uh, attiecībā uz sagatavoto projektu ir tāda, ka daži kolēģi vēlētos uh, ieņemt stingrāku nostāju, piesaukt sankcijas. Uh, Nu, kādēļ mēs to neierakstījām šajā projektā? Tādēļ, ka tas ir mūsu atzinums inte ziņojumam un uh, inte komiteja nodarbosies uh, pirmkārt ar tirzniecības jautājumiem un mums ir uh, jāaprobežojas savās prasībās un jābūt realistiskākiem. Un, protams, uh, komisijas atbildē mēs uh, saskatām to, ka tas at, arī atspoguļojas. Nu jā, šeit ir tādi izcili tā, birokrātiski izteicieni, tādi kā līdzsvarota darba kārtība un kā nolīgumā ir ierakstīts ratifikācijas process, nevis ratifikācija. Nu, šeit tiešām ir milzīga atšķirība eh, šajos divos formulējumos. Un komisija paziņo, ka tā kopumā ir apmierināta ar uh, darba tiesību aspektu, progresu Nu, eh, jau ir pagājuši pieci gadi kopš eh, nolīguma noslēgšanas arotbiedrība aktīvis tiek piekauti, iemesti cietumā. Nu, eh, nevar teikt, ka ir sasniegts progress, ka pro process ir ļoti pozitīvs. Ja valdība apņemas ratificēt vai iesaistīties ratifikācijas procesā, uh, Un, ja tas ir priekšnosacījums tirsniecības nolīguma noslēgšanai ar Eiropas Savienību, un tāpat laikā tiek vajāti arotbiedrību aktīvisti, un viņi nonāk cietumā par to, ka viņi ir arotbiedrību aktīvisti, nu, es eh, nevaru uzskatīt, ka mūsu komiteja varētu būt kopumā apmierināta ar situāciju. nu, varbūt, lai stiprātu komisijas apņēmību, mums kā nodarbinātības komitejai būtu jāpievienojas tiem kolēģiem, kur uzskat, ka mums jāiet tālāk, jāprasa vairāk, jo tagad, uzklausot komisijas teikto, man šķiet, ka pastāv risks, ka mēs saņemsim vēl mazāk, nekā mēs prasām. Paldies, saka priekšsēdētāji, kā jūs minējāt runas eh, sākumā. Tātad grozījuma iesniegšanas termiņš ir 28. aprīlis eh, un 15. Eh, 16. jūnijā mēs pieņemsim šo atzinumu un nezinām, kad šis jautājums nonāks plenārsēdē. Paldies! Mēs mūsu komitejā daudz tagad diskutējam par tirzniecības uh, jautājumiem, un tas ir tikai normāli. Tālāk devītais darba kārtības punkts - direktīva par uh, vienlīdzību nodarbinātības jomā. Mums jau ir bijušas diskusijas par šo jautājumu iepriekš, un uh, ir iesniegti 310 grozījumi, tagad tie ir jāapspriež. Dodu vārdu Vēberskundzei, kas ir referente. Liels paldies priekšsēdētāji! Vispirms vēlos pateikties visiem kolēģiem, kur ir iesnieguši grozījumus. Manuprāt, tā ir ļoti pozitīvu situāciju, kāda gadās reti šajā parlamentā, proti, nu, visi grozījumi ir uh, ar vienu ievirzi. Būtībā nav tādu strīdīgu grozījumu. Daži vēlas uh, izcelt kādus konkrētus aspektus, um, ieskicēt nianses, bet kopumā, manuprāt, uh, Mums ir uh, liela vienprātība attiecībā uz to, ka ir jācīnās pret uh, diskrimināciju nodarbinātības jomā. Piemēram, ja mēs runājam par vecuma diskrimināciju, tad uh, praktiski pastāv vienprātība par to, ka gan jaunieši, gan gados veci cilvēki ir eh, jārespektē un jāīsteno politika, lai cīnītos pret viņu diskrimināciju. Runājot par cilvēkiem, eh, kuri ir vecāki par 50 gadiem vai pat eh, kam vēl nav 50 gadi, uh, mēs arī pastāv uzskats, ka ir nepieciešams atbalstīt mūža izglītību un jānodrošina arī e, digitālo prasmju apgūšana, lai šie cilvēki e, varētu e, labāk integrēties darba tirgu. Tālāk, runājot par uh, reliģisko diskrimināciju. Vairumā uh, grozījumu ir runa par pašreizējo situāciju, ko mēs piedzīvojam Eiropas Savienībā. Ir daudz atsauksmju uz bēgļiem un viņu integrāciju, atsauces uz migrāciju un uz nepieciešamību integrēt migrantus uh, darba tirgū darba vietās Eiropas Savienībā par invaliditāti. Es eh, zinu arī, jā, paldies, eh, priecājos redzēt zālē arī Stīvens skundzi, tā tad eh, tiek gatavots arī ziņojums par cilvēku ar invaliditāti, integrāciju un attiecīgās konvencijas ieviešanu. Dažus grozījumus ir iesniegusi Stīvensas kundze, un tie īsumā atspoguļo otra ziņojuma pamatnostādnes. Tāpat ir atsevišķi grozījumi, kuros ir norādīts, ka tas, ka netiek nodrošināti atbilstoši pielāgojumi cil darba vietā cilvēkiem ar invaliditāti, jau pati par sevi ir diskriminācija gribu teikt, ka mēs strādājam pie virknes kompromisu grozījumiem, nu, lai mazinātu šo kopējo grozījumu skaitu. Būs aptuveni 30 kompromisa grozījumu. Līdz ar to šis ziņojums būs tāds eh, vairāk saskaņots, eh, nebū, eh, mazāk būs liekvārdības un arī būs vieglāk uztverams un saprotams. Kompromisa grozījumos mēs esam iekļāvuši arī to, kas ir teikts Lībe un FAM komiteju sagatavotajos atzinumos, jo tie sasaucas ar um, ziņojumu pamat nostādnēm tiešām ir uh, patīkami redzēt, ka mēs uh, esam viensprātis šais jautājumos lielā mērā. Sagatavotie kompromisu groz, ne, visi grozījumi tiks izsūtīti ēnu referentiem vēl šorīt ēnu referentu sanāksmē ir paredzēta rīt šai laikā, bet es ierosinu to pārcelt uz ceturtdienu, lai varētu labāk iepazīties ar kompromisu grozījumiem, kas tiek piedāvāt, lai mēs varētu tos arī um, izdiskutēt. Un es uh, vēlreiz pateicos visiem kolēģiem par viņu ieguldījumu un uh, esmu gatava apspriest kompromisa grozījumus un sagatavot tādu ziņojumu, kas mums visiem būtu pieņemams. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu ēnu referentiem. Pirmā - Kašlovska Šarič. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Paldies, prieksēdētājs kundze godātās dāmas un kungi. Es e, vēlētos uzteikt Renātas darbu, jo tas ir ļoti labi sagatavots ziņojums par aktuālu tēmu. Mēs esam atbildīgā komiteja un, protams, kā jau jūs teicāt, šī ziņojuma aktualitāte kļūst vēl aktuālāk, ja tā varētu teikt, migrantu krīzes dēļ un arī um, situācijas vispār Eiropā dēļ kā arī tas, ko cilvēki domā par diskrimināciju un kas ir ierakstīts dažādās direktīvās. Seksuālā diskriminācija, reliģiskā diskriminācija, vecuma diskriminācija, tas viss direktīvās ir. Tomēr uzskatu, ka šis ziņojums un tā aktualitāte ir saistīta ar to, ka šī tēma ir tik ļoti karsta. Kaut arī referenti pieminēja, ka e, visi grozījumi un visu politisko grupu domāšana ir tuva, es tomēr vēlētos, lai kompromisu izanalizēšanai ēnu referentiem taptu dots vairāk laika. Tāpēc e, ēnu referentu tikšanos vajadzētu atlikt, lai mēs varētu labāk, homogēnāk strādāt, tad eh, mēs nevaram strādāt kā tādi duraceli zaķīši, mums ir jābūt vairāk laikam. Protams, ceturtdiena jau ir labāka par trešdienu, un tomēr tas bija par procedūru. Tagad eh, par pašu tēmu. Ir ļoti daudz atkārtošanos eh, tieši par vecuma un uh, invalīdu diskrimināciju, un varbūt tieši runājot par jaunu attieksmes un domāšanas veidu, kā to paredz apvienoto nāciju konvencija, tad eh, vajadzētu arī skatīties apvienoto nāciju definīcijām, kā invaliditāte tiek definēta. Pie tām eh, invaliditāte vienmēr tiek, skatī, invalid, invaliditāte vienmēr tiek skatīta apkārtējo acīm. Līdz ar to, ja apkārtējie kādu neuzskatīs par invalīdu, tad invaliditāte pēc būtības izzūd. Piemēram, pagātnē invalīdi vispār nevarēja piedalīties normālā dzīvē, ja vēlaties, tagad tā vairs nav. Līdz ar to, ja mēs piedāvājam arī daudzām citām grupām, kuras agrāk bija izslēgtas no sociālās dzīves iespējas, vēl domāju, ka Eiropas līmenī vajadzētu darīt vairāk, lai palīdzētu dar dalību valstīm popularizēt eh, šos principus. Ir daudz dalību valsts, kurās šie principi ir ierakstīti likumā. Tomēr ir tādas valstis, kurās šo principu ievērošana ir uz brīvprātības principa. Ja mēs vēlamies eh, vienādas noteikumus, tad Eiropas eh, līmeņa uzsvēršana universāla likuma sagatavošanā tomēr būtu būtiski un to vēlētos redzēt ziņojumā. Ziņojumā ir arī labi grozījumi par to, kā iesaistīt invalīdus tirgu, darba tirgū. Ir ļoti daudz eh, regulas, kuras eh, dalību valstīm liek labāk iesaistīt invalīdus darba tirgū. Un tomēr bieži vien cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir nepieciešami īpaši risinājumi darba vietā. Tāpēc eh, mēs vēlētos, lai darba devēji piedāvātu labākus apstākļus, kā cilvēki ar īpašām vajadzībām varētu strādāt. ja invalīdi strādā parastā uzņēmumā, tātad ne īpaši aprīkotā darba vietā, tad eh, Un vēl viens jautājums, ko vēlētos pieminēt, ir digitalizācija. Digitalizācija izmaina mūsu dzīvi, tā izmaina mūsu darbu un darba organizāciju pilnīgi noteikti. Un ir tādi deputāti, kuri savos grozījumos to ir uzsvēruši kā drau, apdraudējumu, kamēr mēs to noteikti uzskatām par neizmantot iespēju, īpaši cilvēku ar ierobežotu pārvietošanos gadījumā. Tāpēc jaunas eh, darba formas, jaunas darba vietas, kuras piedāvā digitalizācijas laikmets, eh, noteikti nāk par labu cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tagad par eh, ticības diskriminācijas izskaušanu. Es eh, priecājos, ka šajā ziņojumā ir pieminēts direktīvas eh, ietvars, jo interešu konflikta gadījumā dalību valstu noteikumi prevalē. Mēs bieži aizmirstam, ka pieprasot eh, diskriminācijas izskaušanu, bieži piemirstam tieši reliģiskās minoritātes, bet eh, atcerēsimies, ka abām pusēm ir jāievēro Eiropas intereses. Un ja mēs eh, šo homogenitāti neierobežosim, tad ar ziņojums nebūs adekvāts. Bļinkievičietis kundze. Ah, Paldies, prieksēdētāji. prieksēdētāji. Es eh, vēlētos pateikties referentei par eh, viņas eh, izpratni par to, ka mums ir jāstrādā kopā un kompromisu kompromis meklēšana un kompromisa atrašana ir Svarīgi, lai šis ziņojums būtu sagatavots pēc iespējas labāk un lai tiešām mēģinātu rast skaidrojums un pat risinājums tām problēmām, kuras vēl joprojām ir dalību valstīs. Mana politiskā grupa ir iesniegusi vairākus grozējumus. Pirmkārt, vecuma diskriminācija. Atkal un vēlreiz esmu spiest atkārtot, ka uh, demografiskās izmaiņas eh, Eiropā, kā arī pensionēšanās vecuma palielināšana. Runas par eh, vecuma diskrimināciju kļūst ar vien dzirdamākas tas, ka pensionēšanās vecums eh, ir palielināts, tad mums ir jāpiedāvā vecāka gadagājuma cilvēkiem, ko tad viņi var aktīvi darīt darba tirgū. Tāpēc eh, vēlētos pieminēt to, ka ir jābūt eh, vecuma, pensionēšanās vecuma godīgais sadalē un visur tam būtu jābūt vairāk vai mazāk vienādam. Nākamais eh, šeit jau izskanēja 50 gadnieku grūtības atrast darbu. Ko darīt, eh, lai šie cilvēki tiktu atkal integrēti vai paturēti darba tirgū? Protams, eh, mēs jau paturot tikai vidējo paudzi, nevaram izslēgt no darba tirgus vai aizmirst jaunākos vai vecākos. Uh, jo viens no otra mēs mācamies. Visbeidzot, sadarbība ar sociālajiem partneriem un mūža izglītības eh, nozīmīgumu uzsvēršana ļaus cilvēkiem labāk integrēties darba tirgū. Un tam būtu jātiecās uz visiem visiem vecumiem darba tirgū. Novecojot, visbiežāk cilvēks iegūst tādas prasmes, kuras varētu izmantot darba tirgū. Vēl viens moments ir invaliditāte. Diemžēl mēs e, neesam spējīgi pilnībā pasargāt visneaizsargātāko diskriminācijai pakļauto grupu un tie ir cilvēki ar īpašām vajadzībām. Šobrīd ir tā, ka mēs nevaram piemērot darba vietas invalīdiem, un mēs arī nepiedāvājam viņiem adekvātu apmācību, profesionālo izglītību. Uh, Tāpēc eh, mēs vēlētos dalību valstis mudināt labāk izmantot Eiropas Savienības struktūra fondus un piemērot darba vietas eh, tādajādi, lai arī cilvēki ar invaliditāti varētu strādāt. Tam ir nepieciešams gan apmācības programmas, gan profesionālā izglītība, lai cilvēkiem ar invaliditāti būtu reāls iespējas strādāt. Un tādējādi mēs vēl vienu grupu pasargāti no sociālas izslēgšanas un nabadzības. Un visbeidzot, uzmākšanās darba vietā, pie tām eh, uzmākšanās, eh, kas eh, balstīt uz to, ka cilvēks vienkārši ir savādāks. Mobbings darba vietā neļauj cilvēkam pilnībā izprausties ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka diskriminācija darba vietās pret vecāka gadagājums darbiniekiem nevienmēr cilvēki var um, un ir gatavi iesniegt sūdzību, jo vairums baidās zaudēt savu darbu, bet eh, liela daļa nemaz nezin, kādas ir viņu tiesības, tāpēc esmu iesniegus vienu grozījumu kurā vēlētos mudināt sociālos partnerus iepazīstināt, iepazīstināt visus strādājošos ar viņu tiesībām, iepazīstināt ar kolektīvu, ar koplīgumu un arī griezties pie juristiem un arotbiedrībām. Un visbeidzot, Es domāju, ka komisijai vajadzētu mudināt dalību valstis e, iesaistīt e, nevalstiskās organizācijas, e, sociālos partnerus, lai nodrošinātu visiem vienlīdzīgas iespējas un visu strādnieku vienlīdzību. Un, protams, ir svarīgi arī paraugu prakses apmaiņas starp dalību valstīm. Esmu pārliecināta, ka mums izdosies vienoties par kompromisu grozījumu tekstu Un eh, ja mēs pieņemam lēmumu tagad, tad eh, es eh, tiešām vēlētos tikties ceturtdien, ne trešdien. Egaspīna kundze, ECR, lūdzu. Thank you, Chair. Stīvens kundze, paldies! Prieksēdētājs kundze. Vispirms es vēlētos pateikties Vēbers kundzes ziņojumam un īpaši uzsvaram cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Vēlētos atsaukties arī uz konvenciju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Es esmu uh, Libe referente un nodarbinātība ir svarīgi tad, ja mēs varam izkraut diskrimināciju visās dzīves jomās. Dalību valstīm ir jādara viss, kas ir viņu iespējās, lai nodrošinātu iespējas eh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām kaut vai iegūt normālu dzīvesvietu. Nākamais vecuma diskriminācija - 50 gadnieku darba iespējas un e, digitālā tirgus iespējas radīt darba vietas vēl joprojām nav izsmeltas un pat netiek izmantotas. Visbeidzot, pēc e, manām domām, un to esmu iekļāvusi arī savā atzinumā, e, Libe, es uzskatu, ka nav nekāda diskriminācijas tāda kategorizācija. Es domāju, ka patreiz fragmentētā likumdošana neļauj skaidri saprast, kāda ir situācija. Un arī es pievienojos tiem, kur teica, ka mums ir nepieciešams vairāk laika piedāvāto kompromisu izskatīšanai. Šobrīd eh, kompromisu ir ap 30, tas ir daudz. Vēlētos arī, lai ēnu referenta sanāksme tiktu atlikt uz ceturtdienu, bet pat ja tā būs, nevarēšu tur ierasties. Ja mums būs vairāk laika izskatīt kompromisa grozījumus, tad um, esmu pārliecināta, ka mums būs um, lielākas iespējas labi sagatavot ziņojumu. Thank you. Uh... Paldies. Tagad goe ēnu referentam vēlējos dot vārdu, bet neviena nav. Un tad zaļie tālāk. Ždanovs kundze. Yes, thank you. Paldies. Vēlos vēlreiz pateikt paldies Renātei Vēberei par labu ziņojumu sagatavošanu. Vēlējos tikai pavisam nedaudz eh, pieminēt eh, mūsu grozījumus, par ko te ir. Daļa no tiem, kā jau Stīvens kundze norādīja, ir vērsta uz eh, cilvēkiem ar invaliditāti. Pie, piemēram, apsvērumu punkts H, 13a punkts, 14. punkts. Tāpat arī šeit mēs ierosinām jaunu punktu 13a. Tas ir ļoti īss un es to nolasīšu. Darba tirgiem ir jābūt pielāgotākiem um, cilvēkiem ar invaliditāti, nevis cilvēkiem ar invaliditāti jāpielāgojas darba tirgiem. Tāda ir strateģiska pieeja, kuru mēs vēlamies uzsvērt ar šī grozījuma iesniegšanu. Tāpat mēs ierosinam grozījumu ar jaunu punktu pēc 14. punktu 14a. Mēs rosinam dalību valstis sniegt e, atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti, lai izveidotu labvēlīgs nosacījums un nodrošinātu atbilstošu eh, atbalstu visa darba dzīves laikā, no pieņemšanas darbā līdz pensionēšanas. Un 15a jauns punkts. Aicinām komisiju skatīt uh, tiesības cilvēkiem ar invaliditāti un uh, vērsties pret diskrimināciju. Vēl viena grozījumu daļa ir saistīta ar vecākajiem cilvēkiem. Tas nav viss, kas ir pieminēts runājot par diskrimināciju, bet tieši saistībā ar nodarbinātību, un tur tā ir liela problēma. Kā mēs zinām, pēc datiem cilvēki pirms pensionēšanās vecumā lielā mērā nevar atrast darbu, un tas rada virkni problēmu. Tāpēc mēs ierosinām jaunu punktu pēc 19. punkta, uzsverot to, ka ir nepieciešama uzticama statistika par vecāku gadagājumu cilvēkiem un demografiskām pārmaiņām, uh, ir nepieciešama, lai varētu izstrādāt aktīvas novecošanas stratēģiju. Un vēl vienu punktu ierosinam, sakot, ka uh, ir nepieciešams vide, kas uh, ir labvēlīgi visiem vecumiem, un tas nāks par labu visiem strādājušiem. Tāpat esam iesnieguši grozījumi, grozījumu, eh, kas eh, saistīts ar statistiku un statistikas apkopošanu par bezdarbu. Eh, it, it, it idea... Tātad mūsu ideja ir tāda, ka apkopojot statistikas datus par nodarbinātību, uh, mēs tad ierosinām iekļaut arī fakultatīvs jautājums, kas e, nav obligāti jāatbild, lai konstatētu iespējamu diskrimināciju, kas balstīta uz dzīmumu, vecumu, invaliditāti, seksuālu orientāciju un tā tālāk. Tās ir viss lietas no hartas un, protams, pašas direktīvas. Tātad eh, tāds ir arī mūsu priekšlikums, un mēs to labprāt apspriestu ar referenti un citiem ēnu referentiem. Tātad tās ir pamatā tās idejas, ko vēlamies ierosināt saistībā ar šo ziņojumu. Thank you. I'll give the floor to... Paldies, e FDD referents, eh, referente Laura Gea. Sì, grazie Presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies īpaši jau Renātei par darbu, ko viņa ir paveikusi jau no paša sākuma. Mēs eh, esam pauduši kritiku par direktīvu kā tādu, kā par diskrimināciju it kā tiek runāts, bet uh, Eh, netiek runāts par diskrimināciju darba vietā, kas ir būtisks elements un uz kuru vajadzētu īpaši koncentrēties. Un to mēs cenšamies arī darīt šajā ziņojumā, un man tiešām ir prieks, ka Renāte ir koncentrējusies uz šo, eh, ehm, šo jautājumu. Mūsu grozījumi ir tieši vērsti uz diskrimināciju darba vietā Stīvens ziņojums runā par eh, cilvēkiem ar invaliditāti, viņu diskrimināciju. Un šie aspekti arī šeit ir eh, jāuzsver. Bet mēs uzskatām, ka tas ir ļoti labi izdarīts uh, Helga Stīvensas dokumentā. Līdz ar to es vēlētos uzsvērt uh, pašu būtiskāko. Respektīvi, ļoti bieži uzņēmumi labprātāk samaksā sodu par to, ka nav pieņēmuši darbā cilvēks ar eh, invaliditāti, nevis gatava ir pielāgot savu eh, darba vietu tā, lai tur varētu strādāt cilvēki ar invaliditāti. Un tā ir viena no lielākajām diskriminācijām, tā vismaz mūsu grupa domā. Mēs to arī iesniedzam kā grozījumu atgādinot, kā vesela daļa e, cilvēku ir izslēgta no darba tirgus. Tie nav varbūt jaunieši, bet viņi nav arī pensionāri. Es runāju par 55 e, līdz 65 gadus veciem cilvēkiem, tātad pirms pensijas vecumā. Itālijā šai grupai pievērš īpašu uzmanību. Un es uzskatu, ka ir nepieciešami papildu pasākumi saistībā ar pārkvalificēšanu, lai šie cilvēki varētu atgriezties darba tirgū. Ir ļoti liels e, šo cilvēku skaits. Viņi paliek iepriekšējā darba vietā, jo saprot, ka no pensijas izdzīvot nevarēs. Un tā ir vēl viena problēma, kas ir svarīga vēl viens diskriminācijas elements, kas mūsuprāt ir jāpiemina. Tad es vēlos runāt par uh, iebiedēšanu, vajāšanu, uzmākšanos, tāpat arī uh, nepieciešamība aizsargāt uh, informātors vai trauksmes cēlājus. Arī šeit uh, diskriminācija izriet no sociālām pārmaiņām, kultūras pārmaiņām šeit Eiropā. Uh, un ir svarīgi censties aizsargāt cilvēku šajās jomās. Dalību valstīs ir spēkā procedūras, eh, kas ir tam paredzēts, bet tās var prasīt daudzus gadus šādos gadījumos. Tāpēc mēs vēlamies eh, prasīt, lai administratīvās procedūras saistībā ar diskriminācijas jautājumiem darba vietā tiktu uzlabots un pātrināts. Uh, pie tam, lai tās aizsargātu strādājošos. Jo bieži vien strādājošie pat nemēģina meklēt eh, aizsardzību, jo domā, ka garantiju viņiem nav. Un es runāju, piemēram, par eh, konfidencialitātes saglabāšanu. Itālijā, tātad manā valstī, valsts ir tā, kurai ir jānovērš ekonomiskie un citi šķēršļi, kas kalpo kā um, šķēršļi vai barjeras uh, vienlīdzībai. Es pieņemu, ka citās valstīs tas ir līdzīgi. Un ja mēs uh, koncentrēsimies uz šādu nepieciešamību, uh, tad milzu darbs, ko Renāta ir ieguldījusi, novedīs pie laba rezultāta. Paldies vēlreiz referentei, un tas, manuprāt, ir labs sākums, un mēs paveiksim kopīgi labu darbu. Paldies! Mara Bizoto, viņa nav klāt. Martēna kungs. Merci, Paldies, priekšstādātāji. Es gribētu uzteikt Rēvers kundzi par sagatavoto ziņojumu. Mēs uh, neiesniegsim grozījumus, bet uh, mēs uzmanīgi iepazīsimies ar uh, to, kas mums tiks piedāvāts. Kāpēc? Cīņa pret diskrimināciju darba vietā, uh, invaliditātes dzīmuma, reliģijas vecuma dēļ, protams, pret to mums ir jāvēršas. Runājot par invalī... cilvēkiem ar invaliditāti, protams, mums viņiem ir jāpalīdza uh, integrēties darba tirgu, bet šobrīd tiek uh, īstenota tāda uh, sankciju pieeja. Tātad, ja uzņēmums to nedara, tad jāmaksā sots. Vajadzētu mainīt pieeju, būtu tieši otrādi jā, jāmaksā. Uh, tiem uzņēmumiem, kuri integrē šos cilvēkus. Tātad viņiem būtu jāgūst labums varbūt nodokļu jomā vai um, ar piemaksām, un tad uh, uzņēmumi būtu interes, ieinteresēti pieņemt darbā cilvēks ar invaliditāti. Tālāk par vecumu. Jūs varat teikt, ko gribat, bet lēmumus pieņem uzņēmuma vadītājs. Un šādos grūtos laikos, protams, izdevīgāk būs pieņemt darbā jauniešus, viņi maksās lētāk un eh, pārzinās arī informātiku, bet gados veci cilvēki izmaksā dārgāk. Un atkal šeit būtu jāapvērš šī problēma, mums jāizmanto mūsu uh, senioru pieredze Tā ir uh, būtībā kā zelta bedre, viņi ir uh, mūsu bagātība. Un tādēļ mums būtu jārosina darba devēji paturēt uh, darbā seniorus, jo viņi var dalīties savā pieredzē ar citiem un būtu jāparādz fiskāli stimuli, materiāli stimuli, uh, lai viņi palīdzētu jauniešiem, kuri strādātu uzņēmumā, un ieguvēji būtu visi, gan uzņēmums, gan seniors, gan jaunieši, gan arī būtu ietaupījums uz bezdarbnieku pavalstu rēķinu. Tālāk dzimuma, vecuma diskriminācija. Šeit, protams, situācija ir nedaudz sarežģītāka protams, nedrīkstētu diskriminēt pēc reliģiskās piedarības vai seksuālās orientācijas, bet tāpat laikā mums nevajadzētu ieslīgt pozitīvās diskriminācijas sistēmā uz, tā sakot, citu kopienu rēķina. Mēs uzskatām, ka vienīgā kopiena, kas būtu jāatzīst, ir uh, nacionālā kopiena un mēs uzskatām, ka seksuālā orientācija un e, reliģija ir e, privāti jautājumi, un tos nevajag demonstrēt un uzspiest citiem. Un mēs e, baidāmies no tā, ka šāda pozitīva diskriminācija, ko mēs konstatējām dažādos balsojumos dalību valstīs, ka būtībā, ka tie sakait, šādi eh, pasākumi sakaitina tos, kuri cieš no šādas pozitīvās diskriminācijas, un tas ir arvien vairāk um, redzams, teiksim, politisko bēgļu integrācija ar darba Eh, starpniecību kā prioritāti, mūsuprāt, tas ir bīstams pasākums. Mēs eh, tātad neiesniegsim grozījumus, bet izvērtēsim sagatavotos kompromisus. Paldies! Paldies, Koha kungs! Jūs vēlaties izteikties, lūdzu! Jā, godātā Vēbers kundze, vispirms es vēlos pateikties jums par labo ziņojumu projektu Eh, kvalitātes direktīva ir ļoti svarīga un pie tās mums ir jāstrādā. No 310 grozējumiem 18 ir mani. Man svarīgākie punkti pirmkārt ir tas, ka parlaments pagātnē vienmēr ir iestājies pret uh, horizontālas pretdiskriminācijas uh, direktīvas uh, īstenošanu. Pie tā arī ir jāpaliek. Uh, uh, visām eh, grupām eh, nodrošināt aizsardzību. Tālāk es uzskatu, ka darba vides eh, veidošanai noteiktus vispārīgus standarts nav pozitīvs risinājums. Tie ir minimālie standarti. Protams, ka tie ir spēkā visiem, tā skaitā cilvēkiem ar invaliditāti, bet tomēr cilvēkiem ar īpašām individuālām vajadzībām uh, ir nepieciešams radīt individuālu darba vidi. Tikai tādā veidā var e, tikt eh, nodrošināta šiem cilvēkiem nepieciešamā darba vide. Tālāk statistika un dati par eh, vienlīdzīgu attieksmi nebūtu jāprasa, bet gan jāapkopo salīdzinošanai piemērotus datus par pārkāpumiem šajā jomā. Tas mazinātu birokrātiju Es uzskatu, ka pareizi, ka arī no valsts puses būtu atbalsts tiem, kas cietuši no diskriminācijai, bet nu, gan izvai nodokli šajā jomā, gan, manuprāt, nav pieņemams. Tas jāsvītro. Un e, novēlu veiksmi turpmākā darbā. Paldies! Paldies! Adams Kosa, lūdzu! Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Először... Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties referents kundzei. Man bija iespējams eh, jau vairāk kārt ar viņu sadarboties vairākos eh, tematos, un viņa vienmēr ir bijusi gatava strādāt pie kompromisiem, un esmu pārliecināts, ka arī šoreiz notiks tieši tāpat. Eiropas Savienības vēsturē šī ir pirmā direktīva bijusi, kas ir pret diskrimināciju attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti. Pie tam eh, ir sastādīta tādā veidā, ka cilvēki ar invaliditāti ir centrālais punkts šajā direktīvā. Un tādējādi ir skaidri parādīts, ka atbildība ir jāuzņemas vairākam pusēm. Pagātnē mēs, diemžēl, uh, Eh, redzējām, ka dalību valstis nav vienā eh, veidā eh, īstenojuši šo direktīvu. Tas, ka ir iesniegt 310 grozījumu, parāda, ka Eiropas parlaments ir ļoti noskaņots padarīt šo direktīvu efektīvāku. Tie kolēģi, kas runāja pirms manis, visi pieminēja cilvēkus ar invaliditāti. Tas, manuprāt, ir ļoti pozitīvi. Arī es esmu viens no šādiem cilvēkiem ar invaliditāti, bet mums nevajadzētu arī pārspīlēt. To es vēlos izcelt. Eiropas parlaments aizstāv cilvēks ar invaliditāti, jā, bet mums ir arī jāparāda, uh, ka mēs esam pret diskrimināciju visās dzīves jomās. Mēs vēlamies cīnīties pret jebkādu diskrimināciju, vai tā balstītos uz reliģiju, vecumu, dzīmumu vai kādu citu aspektiem. Tātad ir vēl citas jomas, kurās mēs piedzīvojam uh, diskrimināciju. Pats esmu iesniedzis vairākas grozījumus, lielākā daļa no tiem ir Eh, attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti, bet arī par citām grupām. Un divus vēlos īpaši pieminēt no šiem grozījumiem. Pirmkārt, 108. grozījums. Tur ir runa par pielāgošanos un pielāgošanos spējām. Es ceru, ka referenti to varēs atbalstīt. Pielāgošanās spēja ir īpaši svarīgi cilvēkiem ar invaliditāti vai tiem cilvēkiem, kas strādā ar cilvēkiem ar invaliditāti, lai mēs varētu nodrošināt labākos pakalpojumus. Tālāk, otrs grozījums, ko vēlos pieminēt, arī tas skar vairākas cilvēku grupas. Tie cilvēki, kas varbūt savulaik ir eh, smagi slimojuši vai bijuši negadījumā, un e, kuri saskārās ar e, ilgstošām sekām pēc šiem notikumiem. Manā valstī, Ungārijā, bieži vien e, ne, tiek izskatīti me, medicīniskie dokumenti, bet tas nebūtu nav vienīgais pamats, Eh, kādēļ cilvēki eh, lem, vai ir nepieciešama eh, īpaša apstākļu nodrošināšana vai nē, vai ir, nepiec... vai ir spēja izpildīt kādu darbu vai nē. Es ceru, ka manus grozījumus varēs pieņemt un ka mēs varēsim tādēļ uzlabot ziņojumu. Paldies! Paldies! Vai referenti vēlas pie, papildināt kaut ko. Vēberskundze, jā, paldies. Es vēlos tiešām lielu paldies pateikt visiem referent, ēnu referentiem un visiem, kas izteicās. Paldies par jūsu komentāriem, par pienesumu šim ziņojumam. No tā, ko esmu dzirdējusi, varu uzreiz jau pateikt, ka daudzas no šīm idejām jau ir iestrādātas kompromisu grozījumos. Man jāatvainojos, ka es tik ilgi sagatavojušos kompromisus, bet es tikai tagad atgriezos nedēļas nogalē pēc trīs nedēļu misijas Peru. Tāpēc ir e, diezgan sarežģīti bijis strādāt tikai sazinoties ar ēpastiem. Tāpēc tagad es izsūtīšu līdz šodienas pusdienlaikam visus kompromisu e, grozījumus ar ēpastu. Attiecībā uz kompromisu apspriešanu es tad varētu ierosināt tikties ceturtdien un apspriest pirmo pusi no šiem grozījumiem, un pēc tam nākamajā nedēļā apskatīt atlikušos grozījumus. Esmu šonadēļ šeit, tāpat arī nākamnedēļ, visu nedēļu, un arī nedēļu pēc tam būšu šeit. Es domāju, ka svarīgākais ir spēt vienoties par kompromisa grozījumiem. Dažas no lietām, kuras pauda mana kolēģi šodien, ir ļoti tuvu arī man pašai. Arī es uzskatu, ka nedrīkst būt hierarhija attiecībā uz diskrimināciju lielākā daļa no šīm lietām ir bīstamas, un bieži vien tās ir pat daudzkārtīgas diskriminācijas, kas, diemžēl, ir ikdienas realitāte. Viena no idejām, kas noteikti būs arī kompromisos e, ziņojumā, ir tas, ka nepietiek ar to, ka mēs e, apkarojam diskrimināciju, mēs apspriežam diskriminācijas apkarošanu nodarbinātībā, bet nepietiek apkarot tikai šo aspektu diskrimināciju. Patiesība ir tāda, ka ja mēs tiešām vēlamies mazināt diskrimināciju, izskaust to, ir jāizvēlas plašāku pieeju. Ir nepieciešams cīnīties ar diskrimināciju arī citās jomās, arī izglītība ir jāizmanto Tātad ideja par horizontālu direktīvu tomēr ir laba ideja. Un es domāju, ka to pauda arī daudzi no šodien runājušiem. Un ceru uz auglīgu diskusiju ar ēnu referentiem un ka gal galā nonāksim pie laba ziņojuma. Paldies! Komitejā pieņemšana paredzēta 21. jūnijā un plenāra sesijā skatīsim septembrī, tātad pēc vasaras pārtraukuma. Paldies! Ejam tālāk. Desmitais darba kārtības punkts. Budžeta kontrola attiecībā uz NVO finansēšanu no Eiropas Savienības budžeta. Un es došu vārdu referentei Ždanoks kundzei no zaļajiem lūdzu. Senkečiē. Paldies priekšsēdētāji. Es arī vēlētos pateikties uh, sirsnīgi par uh, sagatavošanās uh, darbiem. Uh, Tātad, gatavojot šo atzinumu visiem, kas sadarbojās ar nevalstiskām organizācijām, mums bija konsultācijas ar nevalstiskām organizācijām. Un tas atspoguļojas uh, arī mūsu uh, priekšlikumos. Uh, mēs balstamies uz viņu teikto. Un tādēļ šis atzinuma projekts ir um, kritisks attiecībā uh, pret uh, Eiropas Savienības uh, programmām, Eiropas sociālo fondu palīdzību uh, neaizsargātākajām uh, iedzīvotāju grupām un uh, nodarbinātības inovāciju programmu Tā kā atzinuma eh, apjoms ir ierobežots, mēs nevarējām pievērsties pilnīgi visām problēmām. Mums vēl ir uh, citi priekšlikumi un cerams, ka kopā ar eh, ēnu uh, referentiem mums izdosies uh, pievērsties visām bažām, visām problēmām, par ko runāja nevalstiskās organizācijas. Mēs ar viņām vēl sazināsimies, lai mūsu ieteikumi pēc iespējas atspoguļotu reālo situāciju un to, kas satrauc NVO un nebūtu tik teorētiski. Protams, mēs paužām nožēlu par to, ka samazinās Eiropas uh, finansējums sociālajām nevalstiskām organizācijām un viena no programmām nodarbinātības uh, un sociālo inovāciju programmā tas uh, izpaužas. Uh, līdztekus uh, finansējuma samazinājumam ir jārunā par to, kā labāk izmantot pieejamos līdzekļus. Un uh, šajā kontekstā mēs pārsvarā pievēršamies tam, uh, kādas ir grūtības piekļūt finansējumam. Tas, ka programmas ir ļoti sarežģītas un atskaitīšanās prasības arī ir sarežģītas šajos fondos Tāpat pastāv tāda problēma, ka operatīvie granti eh, pārsniedz eh, vienu gadu, un tad ir jānodrošina ilgtspējība un pēctecība. Eh, mūs satrauc arī publisko izdevumu procikliskais uh, raksturs, kas apdrauda uh, dažkārt NVO sociālo misiju, kad šī, šis atbalsts būtu visvairāk nepieciešams. Piemēram, Eh, runājot par tiem eh, sabiedrības slāņiem, kas ir mazāk aizsargāti, kas ir trūcīgi, un šīs problēmas būtu jārisina. To, un eh, tikai nevalstiskās organizācijas ir tie starpnieki, kuri sniedz palīdzību piekļūt Eiropas Savienības finansējumam. Tāpat mēs uzsveram to, um, ka pastāv bāžas attiecībā uz šo uh, ka nodarbinātības un sociālo inovāciju fondā Dažkārt uh, šo finansējumu var pieteikt, pieteikties tikai uh, valsts administratīvās iestādes, un mēs ierosinām komisiju pārskatīt nosacījumus tā, lai um, NVO varētu kļūt par vadošajiem sadarbības partneriem šādās programmās, izmantojot minētā fonda līdzekļus. Tāpat mēs konstatējam, ka Eiropas san, Savienības finansējums, kas ir pieejams sociālajiem NVO, prasa līdzfinansējumu, un lielais līdzfinansējuma īpatsvars var uh, traucēt darbību, ja NVO nevar uh, nodrošināt šādu atbalstu. Tāpat NVO strādā dažādās jomās, uh, par kurām ir atbildīgas dažādas ģenerāla direkcijas komisijā. Tas būtu jāņem vērā. Tie ir mūsu galvenie priekšlikumi. Es ar uh, interesi uzklausīšu ēnu referentu teikto viņu ierosinājums un idejas. Un uh, esmu gatava ņemt vērā uh, ēnu referentu priekšlikumus uh, šajā atzinumā. Paldies! Manā Toms no ETP. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos pateikties atzinuma autorei par uh, darbu pie šā dokumenta. Manuprāt, šis ir ļoti labs uh, pamats turpmākam darbam mēs uh, visi esam viensprāts par to, ka nevalstiskās organizācijas spēlē svarīgu lomu uh, mūsu ikdienas dzīvē. Tāpat būtu jāuzsver tas, uh, cik svarīgs ir brīvprātīgo darbs nevalstiskajās organizācijās. nevalstiskās organizācijas darbojas dažādās nozarēs, tās ir svarīgas visās dzīves jomās, tās pārstāv uh, iedzīvotājus un uh, palīdz tiem. Un tādēļ uh, šīs organizācijas ir pelnījušas finansiālu atbalstu, mums ir jārosina to darbs bet kad mēs apspriežām nevalstiskās organizācijas, mums tāpat jāpatur prātā arī monētas otra puse. Mums jārunā ne tikai par tiesībām, par uh, šo organizāciju pozitīvo darbu, bet mums tāpat ir jārunā arī par to, kā šīs organizācijas darbojas. Ir Eh, šīs organizācijas nedrīkst būt politiski ievirzītas, tām ir jābūt neitrālām. Eh, Slovenijā eh, nevalstiskās organizācijas dažkārt darbojas kā politiskas organizācijas, pat ja tās oficiāli neatzīst šādu politizāciju. Un it kā tās nav politiskās partijas. Šīm organizācijām ir jābūt neitrālām. To es gribētu uzsvērt. Un tām ir jāuzņemas atbildība par šādas uh, nostājas, objektīvas nostājas īstenošanu. Man ir uh, jautājums uh, uh atzinuma autorei, kādā veidā mēs varētu uh, nodrošināt to, lai komisija uh, nodrošinātu uh, šādu nevalstisku organizāciju neutralitāti, objektivitāti attiecībā uz sociālām NVO. Nu, tas simtprocentīgi nebūs iespējams, bet mums uz to būtu jātiecas. Mēs esam pieredzējuši konkrētus piemērus, ka NVO izmanto Eiropas Savienības finansējumu, lai uh, cīnītos pret Eiropas uh, Savienības uh, budžeta finansētiem projektiem. Manuprāt, uh, mums būtu šis konflikts jāatrisina. Tagad noslēgumā Es vēlētos teikt, ka sagatavotais dokuments ir ļoti labs pamats turpmākam darbam. Mēs noteikti iesniegsim vairākus grozījumus Eiropas Tautas partijas grupas vārdā, bet esmu pārliecināts, ka mums izdosies uh, nonākt pie uh, kopsaucēja. Paldies! Es un D. Ēnu referente Eva Kaili. Paldies, Tatjana, par uh, veikumu, gatavojot šo atzinumu. Tiešām ir svarīgi nodrošināt finansēm atbildīgām nevalstiskām organizācijām, tās īsteno būtiskas programmas Eiropas Savienība, uh, risinot sociālas problēmas it īpaši ņemot vērā uh, ekonomiskā cikla lejupējošo daļu, ir jāsniedz uh, atbalsts uh, trūcīgajiem, un tas nav iespējams bez nevalstisko organizāciju atbalsta šīm organizācijām ir nepieciešams cilvēka kapitāls un finansējums, un uh, Mums ir jādomā arī par uh, valsts uh, finansējumu, par uh, līdzsvaru starp šīm uh, divām finansējuma pusēm. Mums ir pēc iespējas jāstimulē NVO iesaistīšanās svarīgu ilgtermiņu politiku īstenošanā, bet arī uh, ārkārtas situāciju risināšanā. Ir, lai optimizētu šo darbu, mums ir uh, jāveido uh, vienkārši pārskatām standartizēts ietvars, tas nepastāv šobrīd, lai reaģētu uz ārkārtas situācijām, kā tas notiek dienvidu austrumos Eiropā šobrīd. Tāpat ir nepieciešams uh, finansējums un aprīkojums nevalstiskām organizācijām rīcībai neparedza, iepriekš neparedzamās situācijās ir jāpārādās jāparedz nepieciešamais kapitāls un instruments, lai uh, eh, NVO varētu veidot infrastruktūras, ir tīpaši attiecībā uz cilvēkiem, kuri nevar nodrošināt pamat vajadzības. Un uh, Tāpat ir nepieciešama sadarbība starp dažādām uh, uh, Eiropas Savienības uh, programmām un dalību valstīm finansējuma jomā, jo daudzos gadījumos valdības slēdz līgumus ar NVO, bet tās net tiek vienmēr atbilstoši kontrolētas, vai um, saistības tiek pildītas vai nē, ir jāpiešķir finansējums saulaicīgi, efektivitāti. Īpaši ārkārtas situācijās tas ir būtiski, lai sasniegtu maksimālo rezultātu, un uh, atbalsts jāsniedz tikai uh, godīgi strādājošām nevalstiskām organizācijām, uh, jābūt eh, iespējai izvērtēt rezultātus un nevar vienkārši balstīties uz tādiem politiskiem aprakstiem, sacerējumiem vai eh, uz, eh, teiksim, politiskiem kontaktiem, vai arī šīs organizācijas vienkārši pašas sev pasludina par brīvprātīgajiem, bet patiesībā viņiem ir saikne ar mafiju, kontrabandistiem un tā tālāk. Nu, pagājušā svētdienā Grieķijā Uh, parādījās ziņas, ka nevalstiskās organizācijas bēgļu krīzes kontekstā izmanto uh, finansējumu, veids krāpšanu un tik un tā saņem finansējumu, viņi ir saistīti ar mafiju, bet joprojām saņem valsts finansējumu un būtībā kontrolē situāciju, manipulē bēgļus, rada spriedzi, lai saņemtu papildus finansējumu. Tātad viņi stimulē šo spriedzi, lai viņi būtu nepieciešami tur un lai viņi varētu atkal eh, saņemt finansējumu. Tātad mums ir jāmeklē atbildes, uzdevums ir grūts. Eh, es pateicos par jūsu veikumu. Es domāju, ka mums ir jāpievērš galvenā uzmanība atklātībai un esam arī paredzējuši sagatavot grozījumus. Paldies! Vai kāds EKR pārstāvis ir zālē? Kamila Dresinska nav zālē. Alde un Harkins kundze. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms. Uh, pateicos kolēģei par ļoti labi e, sagatavoto dokumentu. Tas ir pamats turpmākam darbam par sociālajām NVO. Es piekrītu uh, autorei, ka uh, Eh, samazinot uh, publisko finansēm, tiek apdraudēta NVO sociālā misija. Kaut gan tieši šobrīd mums šādas sociālās NVO ir nepieciešams, kas aizpilda tos robus, uh, sniedzot pakalpojumus, ko sniedza valdība, uh, valsts dienesti. Klausoties šīs dienas diskusijā, ir interesanti dzirdēt dažādu dalību valstu skatījumu. Bija kolēģi no Grieķijas un Slovēnijas, un es varu teikt uh, par to, kāda ir situācija īrijā. Svarīgi mums ir uh, rīk, šādi rīkoties, jo kolēģu komentāri man izklausījās nu, nedaudz dīvaini. Es nezināju par šādiem aspektiem. Mums ir jāzina, kas notiek Eiropā, bet nu, manā valstī valsts iezdevumu samazinājums ir nopietni ietekmējis sociālo NVO darbību un rīcības spēju, tīpaši runājot par sociālo integrāciju, kas ir svarīgs temats mūsu komitejai. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešama reāla partnerība starp komisiju, dalību valstīm un NVO, lai īstenotu Eiropas Savienības politikas. Uh, atsevišķos gadījumos. Es, protams, nešaubos, ka situācija katrā dalību valstī ir atšķirīga, bet um, um, ir arī tiek veidota integrācijas ilūzija, nav reālas partnerības. Es atbalstu trešo punktu par uh, sociālo NVO neatkarību. Es pati un Romāna mēs uh, vēl diskutēsim par šo jautājumu. Mums ir atšķirīgs skatījums. Es uh, iestājos par to, ka NVO uh, lomai uh, ir, ir svarīga iestājoties par noteiktiem jautājumiem. Jā, tām jābūt uh, objektīvām, bet uh, nevar būt, uh, nevar klusēt, tam ir jāorganizē kampaņas, jāpievērš uzmanību dažādām problēmām sabiedrībā. Uh, Es esmu viena no tiem, kura atbalsta līdzdalības demokrātiju, ne tikai pārstāvniecisko demokrātiju. Un es domāju, ka nevalstiskām organizācijām šajā kontekstā ir svarīga loma, bet es domāju, ka mm, ja mēs radīsim pareizos risinājumus, tad mēs uh, uh, būsim pieejami visiem. Tika runāts arī par to, ka grūti piekļūt finansējumam, programmas ir sarežģītas un arī šīs atskaitīšanās prasības ir sarežģītas. Nu, jā, protams, vienmēr pastāv zināma spriedze starp uh, revidentiem, auditoriem un tiem, kas uh, reāli darbojās. Un nevalstiskās organizācijas un citi man uh, sūdzās par to, ka šīs atskaitīšanās sistēmas ir ļoti sarežģītas. Un uh, katru dienu, katru gadu ir tad jāspiež mums uh, sarkanā, zaļā vai baltā poga balsojot par Eiropas Savienības budžetu, un tādēļ mums ir uh, uh, jārod pareizais risinājums, kā, uh, kā kontrolēt šos uh, izdevumus no vienas puses, un otras puses, lai mēs nenoslīcinātu šos cilvēkus birokrātijas purvā. Uh, un es domāju, ka situācija ir iespējams uzlabot. Tāpat piekrītu tam, ka ir uh, jāiet tālāk, uh, nevar aprobežoties ar viena gada grāntu sistēmu, ir jāparedz daudz gadu programmu, lai nodrošinātu ilgtspējību un pēctecību. Uh, Tāpat piekrītu, cik svarīgi ir uh, brīvprātīgie, brīvprātīgo darbs. Es domāju, ka viņi dod uh, milzīgu pievienoto vērtību. Daudzas Eiropas Savienības programmas nevarētu efektīvi darboties, ja nebūtu NVO un brīvprātīgo darba. Un uh, noslēgumā gribu teikt, klausījos kolēģis no S&D un uh, ETP, eh, viņi runāja par atbildīgām eh, nevalstiskām organizācijām, ka nepieļaujams eh, manipulēt situāciju savās interesēs. Nu, man šis pēdējais gadījums no prakses nav pazīstams, bet es domāju, ka mēs varētu visi vienoties par visiem pieņemam formulējumu un paldies par veikto darbu. Vai Lina Boilene ir zālē? Lūdzu, vārds jums. Paldies priekšsēdētājs arī vēlētos uh, uzteikt uh, autors darbu pie atzinuma. Es daudzos punktos piekrītu pirmkārt par uh, to, ka procikliskā uh, izdevumu pieeja uh, publiskajā finansējumā darbojas pret uh, šo ievirzi sociāliem um, NVO Tāpat piekrītu, ka tiesība aizstāvība ir svarīgs uzdevums NVO. Tām nevajadzētu baidīties eh, paust savu viedokli arī plašsaziņas līdzekļos, uh, kritizēt uh, publisko politiku, bet ir arī jāuzņemas atbildība. Uh, un nedrī, nebūtu pieļaujama cenzūra. Tālāk finansējuma programmu sarežģītība un smagnējās atskaišu procedūras, kas ir laika ietilpīgas, ir liels šķērslis, lai piekļūtu finansējumam. Es domāju, ka mēs varam mācīties no labākās pieredzes dalību valstīs, lai nodrošinātu uh, ka šīs organizācijas necieš no situācijas. Tātad eh, šī eh, Eiropas Savienības pieeja ir no augšas uz leju ļoti birokrātiska, kaut gan nevalstiskās organizācijas veidojas no lejas uz augšu. Un es domāju, ka daudz gadu granti palīdzētu daudz labāk plānot darbību šīm nevalstiskām organizācijām, arī līdzfinansējuma līmenis ir šķērslis. Un arī piekrītu, ka NVO ir jādod iespēja kļūt par vadošiem partneriem un iepazīstoties ar situāciju dažādās valstīs, gribu teikt, ka īrijā ir mēs uh, esam mm, īstenojuši pārmaiņas, atsakoties no pieejas no augšas uz leju. Bet uh, šis darbs ir ļoti interesants pie atzinuma. Esmu arī paredzējis sagatavot grozījumus par minētajiem punktiem. Uh, un arī uh, esmu paredzējis iesniegt jaunus grozījumus par šo līdzsieju izvērtējot NVO darbību. Bieži vien attiecībā uz NVO ir jāsaka, viņu uh, darba ietekme ir vērtējama ilgtermiņā, nevis uh, īsā termiņā, un arī ir grūti izvērtēt to visu ar, teiksim, kaut kādiem grafikiem bet ir svarīgi, lai mēs uh, pie, uh, īstenot tādu visaptverošu pieeju, izvērtējot pozitīvo ietekmi, kāda daudzām uh, NVO ir šai jomā, un esmu gatava cieši sadarboties ar atzinumu autori. Laura Agija. Sī, grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es Vēlētos pateikties Tatjanai par ļoti labi sagatavoto atzinumu. Mūsu politisko grupu ļoti priecēja sadarbība un piedalīšanās, un eh, budžeta kontrolas atzinumu cikliskā daba, protams, prasa, lai mēs sadab, eh, sadarbotos regulāri. Bieži vien nevalstiskās organizācijas finansējumu neprasa, un mums vajadzētu tās izglītot. Par otro punktu mēs esam nedaudz pārsteigti, jo Fed Eiropas Eiropas Savienība ļauj pie nevalstiskajām organizācijām, un tāpēc es domāju, kāpēc to nevar veikt bez nevalstisko organizāciju iestājas. Ko tas konkrēti dotu nevalstiskajām organizācijām? Atminos, piemēram, progress programmu, kas bija domāta mikrokredītu sniegšanai. Tas nevalstiskajām organizācijām ir īpaši būtiski un ļoti nepieciešami. Es vēlētos e, cīkāk dzirdēt par šo otro punktu, un tad par objektīvumu, objektīvismu, par neatkarību. Protams, ka nevalstiskajām organizācijām ir jābūt neatkarībām. Nevalstiskajām organizācijām tas jau ir viens no galvenajiem principiem, tām ir jābūt neatkarīgām no jebkā. Un par brīvprātīgi, par nevalstiskajām organizācijām vēl runājot. tās, kurām izdodas eh, iegūt finansējumu, tās organizācijas bieži vien ir lielas, bet eh, mazās NVO tās padara lauvas tiesu darba, bet finansējumu bieži vien negūst. Vai mums nevajadzētu kaut kā padomāt arī par mazajām? Varbūt, ka mēs eh, varētu izveidot datu bāzi kurā būtu dati par visām NVO, un tad izveidot grupu, arī savu veidu NVO, kas uzraudzītu. Jo, protams, kā jau šeit izskanēja, finansējumu iegūt ir grūti, bet eh, varbūt, ka mums vajadzētu izveidot savu veidu tādu skološanas metodu, kas varētu palīdzēt NVO. Man ir vairāki teikumu sakāmi. Kā NVO sniegt iespēju pirmajām dabūt finansējumu dažādos projektos? Tas e, noteikti dotu labumu lielai daļai nevalstisko organizāciju. Bieži vien dažādi sadarbības projekti labi iesākas, bet eh, izlīst kā ūdens smiltīs, jo ir tādi iesaistītie, kuri savu dalību atsauc, un tad arī NVO paliek kā kuģis uz sēkļa. Tā tad vēlētos eh, sīkāk uzzināt par šiem aspektiem. Vēl bez tam arī varētu šo punktu nedaudz pārformulēt. Es nezinu, vai kolēģi ir iepazinušies ar apvārsnes 2020 darbības mehānismu. Šis projekts tika izveidots, lai atbalstītu universitātes un tajās notiekošo zinātniskās pērniecības procesu. Un eh, sākumā bija domāts, ka finansējums būs 100% apmērā. Varbūt, ka ko līdzīgu mēs varētu ieteikt, vai vismaz padomāt par arī NVO sakarā jo ļoti daudz projekti tos īsteno tieši NVO. Un tad uh, finansējums varētu tikt piešķirts līdzīgi kā apvārsnes 2020. Tad uh, problēmas, kas šobrīd saistītas ar līdzfinansējumu vai naudas piesaisti, izpaliktu. Atcerēsimies, ka NVO ir bezspēļņas organizācijas, un bieži vien finansējums NVO ļautu nelielos projektos piesaistīt cilvēkus, kuriem varētu pat maksāt tādu vai citādu algu, lai tas viss nenotiktu tikai uz brīvprātības pamatiem. Un cits moments desmitajā punktā Ko jūs domājāt ar rezultātu nopublicēšanu? Kas un kad uzzinās par publisko iepirkumu un parasti komisijas ekspertiem ir tāds eh, punktu, punktu hierarhija, kurus eh, piesaista līgumiem un kurus nē. Un varbūt, ka varētu, ko tas nozīmē, nopublicēt rezultātus visus, izveidot sava veida datu bāzi, vai vienkārši nopublicēt paraugu prakses, projektus un piemērus. Tā tad um, es to nesapratu. Varbūt, ka jūs vēlējāties vienkārši parādīt to, cik labi dažādas uh, NVO ir darbojušās tender laikā kā jau es teicu, mazajām NVU, kas padara lauvas tiesu darba, arī vajadzētu palīdzēt. Piemēram, Grieķijā lielākā daļa atbalsta migrantiem notiek ar NVO palīdzību. NVO un mazas asociācijas bieži vien tie ir pat studenti, kuri apvienojas un palīdz migrantiem. Tāpēc um, ja mēs varētu jau kādā veidā iekļaut arī šo aspektu. Paldies! Thank you! Paldies! Martāna kungs vairs nav šeit. Fontūlis kungs runās Martāna kunga vārdā. Jā, lūdzu! Paldies! par eh, budžeta kontroli attiecībā uz NVO. Daudz tiek runāts par NVO uzraudzību, kā izvērtēt NVO darbu, un ir daudz NVO, kas darbojas visā pasaulē, bet Grieķijā ekonomiskā krīze un taupības pasākumi ir izraisījuši situāciju, kad daudz migranti ir palikuši Grieķijā, jo daudz dalību valsts ir slēguši savas robežas, un NVO šobrīd strādā ļoti smagos, brīžiem pat eh, bīstamos apstākļos. Daudzas NVO mēģina strādāt šādos apstākļos, un ir tādi, kur mēģina migrantus pārvietot tuvāk robežām. Vajadzētu izveidot infrastruktūras, lai mēs eh, palīdzētu migrantiem un nevis likt uz spēles gan viņu veselību un dzīvību, gan arī NVO strādājošo ir eh, problēmas ar NVO, kas strādā ar bēgļiem, ar migrantiem un nonāk milzīgās finansiālās grūtībās. Mums vajadzētu paraudzīties, kā strādā NVO, cik efektīvs ir viņa darbs. Paldies! Paldies! Saka priekšsēdētājiem. Tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta izskatīšanas. Esam jau nedaudz iekavējuši laika ziņā. Paldies eh, par šo diskusiju. 21. aprīlī ir grozījuma iesniegšanas termiņš. 15. vai 16. jūnijā ir paredzēts balsojums komitejā un kont komitejā ir paredzēts balsojums jūlijā. Paldies, eh, paldies Danuks kundzei, un tagad pārējām pie 11. darba kārtības punkta. Tā ir gatavošanās DFS pārskatīšanai pēc vēlēšanām. Un dodu vārdu Pirinska kungam, lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Kā visiem zināms, pārskatīšana pēc vēlēšanām, kas ir paredzēta DFS, tā bija domāta kā instruments, kā Eiropas Savienības budžetu piemērot uh, situācijai trīs gadus pēc DFS. Un uh, politiskās prioritātes ir mazliet pamainījušās uh, gan parlamentā, gan Eiropas Savienībā kā tādā. Un šobrīd mēs atrodamies situācijā, kurā šī pārskatīšana ir nepieciešama, ir steidzami nepieciešama. Būs tāda, kur apgalvos, ka DFS ir nonācis tādā kā lūzuma punktā, finanšu līdzekļi ir izsmelti, tie vairs neatbilst politiskajām prioritātēm, pat ar visiem elastības mehānismiem. Eiropas Savienība šobrīd sastopas ar eksistenciālām problēm, problēmām. Tās parādījās pēc DFS. Tāpēc ir jāsaprot, ka mums jau vairs neizdosies sasniegt Eiropu 2020 mērķus, un tāpēc prioritātes var redzētas nedaudz pamainīt. Vēl bez tam milzīgā bēgļu plūsma arī nekavējoties prasa DFS pārskatīšanu. Ņemot vērā politiskos mērķus, atcerēsimies, ka Eiropa 2020 bija um, kaut vai samazināta um, bezdarba līmeni, doma bija to um, samazināt zem 5%, bet tas joprojām ir 6-9% apjomā. Un īpaši ilglaicīga bezdarba skaitlis ir pieaudzis un šobrīd atrodas 5,1% robežās. Tas nozīmē, ka ne tikai bezdarba apjoms pieaug, bet ilglaicīgi bezdarbniekos esošo skaits pieaug. Eiropā ir arī citas problēmas. Piemēram, 16. gada februārī bija vairāk miljonu jauniešu, kuriem nebija darba un, protams, sociālā iztumtība un nabadzība, kas pēdējos gados ir pieaugusi un šobrīd 120 miljoni šā perioda sākumā tika uzskatīti par nabadzīgiem, šis skaitlis par pāris gadiem ir pieaudzis vēl par pāris miljoniem. Īpaši nabadzības riskā šobrīd pieaug bērnu skaits, un ir tādas darba dalību valsts, kurās eh, nabadzīgo skaits sasniedz gandrīz 50% ir eh, daudzi miljoni bērnu, kuri dzīvo patiešām šausminošos apstākļos. Tas attiecās gan uz vientuļo vecāku bērniem, gan uz tā saucamajiem strādājošo nabagu bērniem. Protams, šobrīd ir skaidrs, ka DFS pārskatīšanā ir jāņem vērā patreizējie Eiropas ekonomikas attīstības aspekti. Mums svarīgi būtu uzmanību vērst uz izdarāmo, un mēs nevaram tomēr izvairīties no tā, ka ir jārunā arī par efektivitāti. Šeit noteikti ir jāpiemina, ka sabiedriskās domas aptauja pēdējā laikā skaidri rāda, ka 51% Eiropas Savienības iedzīvotāju par pirmo Eiropas Savienības prioritāti uzskata cīņu pret nabadzību un sociālo iztumšanu. Tāpēc es domāju, ka eh, šiem punktiem ir jābūt mūsu prioritātei un trīs pārskati. Viens Eiropas eh, sociālais fonds, uh, 25% eh, kopīgajā kohēzijas budžetā tomēr iepludina. Un, eh, lai katru gadu pietiekams naudas daudzums būtu atvēlēts nepieciešamajiem eh, budžeta maksājumiem, un varbūt izveidot savu veidu Eiropas bērnu garantijas fondu, uh, kurā kopā ar dažādām programmām vecāku atbalstam tiktu palīdzēts arī bērniem. Trešais - jauniešu bezdarba iniciatīva. Tai ir jātiek tālāk attīstītai, jau raugoties mazliet tālāk kā 20. gadam, kad būs jauns DFS komisijas priekšlikumos šajā DFS pārskatā nolūkā labāk izmantot līdzekļus. Mēs jau nedomājam, ka uh, Eiropas politisko mērķu īstenošanai būtu jābūt vienkārši pārvietotiem budžeta līdzekļiem no dažādām kategorijām. Un tomēr DFS pārskatīšanai vajadzētu paraudzīties, kā tiek izmantoti jauno prioritāšu finansējumu līdzekļi un arī ārkārtas pasākumiem paredzētie līdzekļi. Un eh, nodarbinātība, sociālie jautājumi, tam ir jābūt eh, piešķirtiem papildus resursiem, jo šobrīd šo resursu nepietiek. Finanšu instrumentu izmantošanai nevajadzētu samazināt Eiropas piešķirto līdzekļu plūsmu. Finanšu aktivitātes var uzlabot uh, finanšu situāciju, tomēr visās politikas jomās uh, to nevajadzētu izmantot, jo ir tādas politikas jomas, kurām ir paredzēts gan subsīdiju apjoms, gan arī publiskais finansējums. Uzskatu, priekšsēdētājs kundze, ka mūsu priekšā stāv ļoti svarīgs un intensīvs darbs, lai vienotos par atzinumu, kas tiešām būtu jēgpilns ieguldījums celt darbā un nostiprinātu parlamenta skatījumu. Sadarbošos ar ēnu referentiem un esmu gatavs izveidot spēcīgu un mērtiecīgu parlamenta nostāju. Paldies! Thank you, Mr. Roland, EPP. E Roland kungs, EPP. Merci, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribētu pateikties Pirīnska kungam par e, jau paveikto. Manuprāt, tas ir ļoti labs pamats turpmākam darbam. Un e, nu, varbūt esmu pār eh, liels optimists, bet es domāju, ka bez grūtībām mēs nonāksim pie plašu kompromisu, ņemot vērā eh, šos izaicinājumus. DFS eh, pārskatīšana ir ļoti būtiska, jo Eiropas Savienība saskars ar milzīgiem izaicinājumiem šodien, un tādu ir daudz. Tāpat ir uh, svarīgi jādomā, domājot par 2020. griezti, ir pārsniegti vairākās jomās, ne jau sliktas pārvaldības dēļ, bet tādēļ, ka Eiropas Savienība saskaras ar izaicinājumiem, kā es teicu. Uh, referents runā par investīciju nepieciešamību, tas ir jāuzsver. Uh, bet es gribētu norādīt, ka strateģisko investīciju fonda iniciatīva ir pozitīvi vērtējama, bet ir arī uzmanīgi uh, jāskatās, kas tika atņemts citām programmām, piemēram, apvārsnis 2020 vai starp savienojumu mehānisms. Um, to ilgspējība ir jāsaglabā. Tālāk par Eiropas sociālo fondu. Uh, tas saskars ar milzīgu uh, spiedienu, ar jauniem uzdevumiem, proti jārisina bēgļu jautājums, bet uh, jau uh, tradicionālie fonda elementi un, un jaunie elementi mēs nedrīkstam atņemt vienam, lai dotu citam. Mums ir jābūt uzmanīgiem mm, šai jomā. Mums ir jādomā par uh, visneaizsargātākajām uh, sabiedrības grupām un nedrīkstam tām uh, neko vairāk atņemt. Tāpat jādomā par uh, mehānismiem, kas veido, veicinātu mācekļu vietu vei attīstību un arī uh, praktiskās pieredzes gūšanu uzņēmumos. Eh, mēs esam gatavi eh, dot savu ieguldījumu, eh, lai mēs nonāktu pie tāda dokumenta, kas būtu visiem pieņemams. Un vēl mans pēdējais komentārs. Uh, Tas ir tāds personisks rakstur komentārs, kad mēs eh, veicam eh, šādu eh, pārskatu. Es domāju, ka Eiropas Savienībā mēs netiksim galā ar problēmām, ja nepalielināsim budžetu ar vienu procentu no IKP mums nepietiks, lai tiktu galā ar visiem uzdevumiem, un es uzskatu, ka būs nepieciešami arī pašu resursi, kas uh, papildinās šo budžetu. Paldies! Sebēsijas kundze. Jā, vielen dank, Frau Forz. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā arī es vēlētos pateikties referentam par viņa darbu. Viņa priekšlikumi kalpos kā labs pamats, uh, lai Eiropas Savienības uh, daudzgad finanšu schēmu varētu apspriest, tieši ņemot vērā sociālās temats. Nevar apstrīdēt, ka eiro krīzes rezultātā Eiropas Savienība joprojām ir lielos sarežģījumos. Pēdējos divos gados tika mēģināts e, izsmelt budžeta iespējas, lai veidotu impulsus e, sabiedrībā. Tāpēc šobrīd pietrūkst manevrēšanas spējas jauniem pasākumiem un lai tiktu galā ar problēmām. Pašu problēmu uzskaitījumu jau veica mani kolēģi, Cita starpā mēs varam runāt par migrācijas krīzi, kas prasa vairākus miljārdus, iekšējās drošības aspekti, krīze lauksaimniecībā, kas izriet no Krievijas sankcijām, un neatrisinātie jautājumi ar pārāk eh, daudz neapmaksātajiem rēķiniem budžetā. Uh, Tas viss ir skatāms eh, daudzgadu eh, skatījumā, un situācija ir eh, tāda, ka mēs nevaram pietiekami elastīgi re reaģēt. Un tagad arī mūsu komiteja daudz pieprasījumu. Vienīgā atbilde no parlamenta puses ir uh, budžeta palielināšana, bet ņemot vērā kopējo ekonomisko situāciju Eiropā, tas nav uh, at, uh, īstenojams mums vajadzētu vienmēr paturēt prātā to, ka cilvēki spēj labāk tikt galā ar savu naudu nekā politiķi ar viņu naudu. Ehm, šeit ir runa par labāku naudas izlietojumu pārbaudi un arī efektīvāk ir jāveido. Ir jāmazina eh, senās metodas, eh, tām piesaistītā nauda, lai likt uzsvaru uz inovāciju Kopš 2010. gada princips budžeta veidošanā bija Eiropas Savienības pievienotā vērtība ar nosacījumu, ka pasākumam Eiropas Savienības līmenī ir jābūt efektīvākam nekā nacionālā līmenī. Iedzīvotājiem ir tiesības, ka mēs eh, ar viņu naudu apējamies atbildīgi. Uh, Tādēļ es vēlos ierosināt, pārbaudīt pasākumu efektivitāti pirms tērēt jaunas līdzekļus. Viens piemērs varētu būt jauniešu bezdarba iniciatīva. Ir dalība valstis, kas šo administratīvi nav spējušas pozitīvi īstenot. Līdz ar to ir nepieciešams vispirms veikt izvērtēšanu, kas kalpos kā priekšnosacījums, lai lemtu par tālāk līdzekļu piešķiršanu. Mums ir skaidri jāpasaka, ka Eiropas Savienības programmas nedrīkst kalpot kā nacionāla programma aizstājēji, bet gan kā papildinātāji. Tāpēc eh, budžeta eh, padarīšana par eh, tādu, kas orientēts uz labāku sniegumu, no, kā komisija to ierosina, es to atbalstu. Ir nepieciešams saglabāt līdzsvaru budžetā. Lūdzu, apsveriet, kādas ir visas prioritātes, kas ir nepieciešams, un esiet gatavi atteikties arī no kādām uh, lietām, kas šobrīd ir paredzētas budžetā. Paldies! Harkins kundze, Alda grupas ēna referenta. Paldies! Vēlos sākt ar pateicību referentam par ļoti labo atzinumu, kas būs ļoti labs atbalsts eh, un uh, pamats uh, mūsu diskusijām. Kā jau tas tika sacīts, šīs pārskatīšanas uh, iemesls ir uh, mums parlamentam spēt uh, pārvērtēt prioritātes, ņemot vērā tās izmaiņas, kas ir notikušas pēdējos gados, it īpaši uh, ņemot vērā ekonomisko situāciju un makroekonomiskos datus. Es piekrītu referentam, MFF, eh, daudzgad finanšu schēma ir svarīgs eh, punkts, jāskatās, kas ir mainījies. Un daudz, kas ir noticis pēdējos trīs gados, daudz ir pieminējuši pirms manis jau bēgļu krīzi, bet eh, tas nāk pa virsu jau iepriekšējiem izaicinājumiem, un daudzi no tiem, piemēram, ilgtermiņa bezdarbs vai vienkārši bezdarbs, nabadzības pieaugums, ir īpaši bērnu nabadzība. Tam ir ļoti liela ietekme uz situāciju mājokļu jomā, izglītībā, veselībā. Paskroties uz mūsu atbildību attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti saskaņā ar ANO konvenciju par eh, tiesībām cilvēkiem ar invaliditāti, mēs jau tur redzam, ka izaicinājumi budžetam jau bija uh, E, lieli, un tagad tam klāt nāk vēl daudzi jauni izaicinājumi. Un es piekrītu, ka tam jā, visam jābūt paveicamam. Un referents sacīja, ka ne, mums nevajag baidīties no kādu lietu uzsākšanas, jo pietrūkst resursi. Jā, šis ir lūdzuma punkts, un mums ir jāskatās, kā mēs varam nodrošināt, ka tas ir izdarāms. Bet kā to izdarīt, ja mums pietrūkst e, adekvāta resursu? Jā, mums ir zināmas zinām ierobežojumi, mēs nesākam no nulles, ir jau dažādi fondu piešķīrumi, nacionālajie piešķīrumi vai runa par reģionālo attīstību vai kohēzijas politiku, mums ir arī eh, juridiskās saistības un arī atbildība. Kā Eiropas Savienībai ir jāspēj nodrošināt eh, līdzekļus savu mērķu sasniegšanai un savu politiku īstenošanai. Uh, Mēs jau zinām, ka šobrīd ir pārsniegti griezti, tā kā esam ļoti saspringtā situācijā. Šajā kontekstā varam piekrist eh, referentam, mums ir jāpārskata politiskās prioritātes. Mēs nevaram vienkārši likt klāt jaunas prioritātes visu laiku. Un es domāju, ka tas, ko mēs šobrīd arī darām, eh, mēs cenšamies nonākt pie šīm prioritātēm. Skaidrs, ka katrs no mums vēlētos iesniegt garu sarakstu, bet ja resursu nav, Un jā, mums jābūt elastīviem, jā, ir jāspēj um, reaģēt, bet jābūt arī disciplinētiem. Neatkarīgi no tā, kādā grupā mēs esam, neviens no mums nevar ignorēt bēgļu situāciju šobrīd. Šajā kontekstā, protams, mēs mūsu grupā diskutēsim par mūsu politiskām prioritātēm, bet mēs nevaram ignorēt bēgļu jautājumu jauniešu bezdarba iniciatīva man personīgi ir ļoti svarīga, bet mēs jau zinām, ka saskaņā ar sabiedrisko darbu organizāciju jau, jauniešu bezdarba iniciatīvai pietrūks 14 miljārdi. Tā kā to mēs vienkārši nevaram ignorēt. Un noslēgumā par bērnu garantiju. Saskaņā ar referents acīto 20 miljoniem bērnu uh, Ehm, būtu jātiecina šīs skaitlis. Es pieņemu, ka tas varētu būt samērā precīzi skaitlis, bet ja mēs pieskaitām eh, bāriņus, eh, bērns ar invaliditāti, bēgļu bērnus, eh, piespiedu kārtā pārvietots bērns, tur ir daudz lielāks skaitlis. Un kurš varētu būt pret? Um, šādiem pasākumiem. Bet, ja mums pietrūkst budžeta līdzekļus, lai sasniegtu šos mērķus, mums jau jāskatās, kur mēs ņemsim šo naudu. Es neesmu pret bērnu uh, garantiju. Es nedomāju, ka kāds varētu būt pret, bet mums jābūt arī piesardzīgiem, lai mēs neapsolītu kaut ko tādu, ko mēs nespējam īstenot. Varbūt mēs varam uh, uzsākt lietas. Es nesaku, ka mēs nevaram. Es nesaku, ka nē, nekādā gadījumā. Uh, Bet es teiktu, ka mēs esam atbildīgi, uh, lai, kā referents sacīja, tas būtu arī izdarāms. Un šajā kontekstā tad es ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties ar referentu un ēnu referentiem. Šis ir ļoti svarīgs projekts. Un ir svarīgi uzņemties uh, atbildību šajā jomā lai mēs varētu izvēlēties pareizos politiskās prioritātes un palikt pie tām, kaut arī dažkārt tas ir ļoti sarežģīti, ka nevar iekļaut vēl divas, trīs klāt, bet projekts ļoti interesants un ar nepacietību gaida iespēju tālākai sadarbībai. Paldies! Vai Guēna referenta klāt? Nē. Enta Lopes arī nē. Monika Vālera zaļie. Paldies priekšsēdētāji, paldies referentam par ļoti labu un līdzsvarotu ziņojumu. Kā jau citi kolēģi sacīja, tas būs labs pamats tālākam darbam. Savos grozījumos mēs koncentrēsimies pamatā uz trim lietām. Ehm, griestu pārskatīšana DFS ietvaros saistībā ar nodarbinātības un sociālajiem jautājumiem. Otra lieta ehm, - Eiropas Savienības budžetam ir jākalpo Eiropas 2020 ehm, mērķu sasniegšanai un 20% kohēzijas budžets ESF e un iezīmētie Eh, da, līdzekļi sociālās iekļaušanas veicināšanai, tāpat arī zaļā darba vietu, prasmu apguve, sociālās investīcijas un kvalitatīvi sociālai pakalpojumi. Tad tās ir prioritātes un mēs ar nepacietību gaidām šo sadarbību un kopīgi sagatavotu atzinumu. Paldies! Laura Agēja, FDD referente. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies Pirīnska kungam. Esmu referente Lībe atzinumam par šo ziņojumu. Tādēļ ir ļoti svarīgi saglabāt šo divējādo skatījumu situāciju. Pirmkārt jau ir konteksts, kur mēs varam atrast eh, finansējumu. Ja nevaram, tad mums ir jāatrod citur šie līdzekļi. Piemēram, Turcija mēs atradām 3 miljārdus, lai Turcija tiktu galā ar Sīrijas bēgļu plūsmām. Bet ja mēs runājam par resursu marķēšanu, lietām, kas varbūt nav steidzamas, bet ir ļoti svarīgas, tad pēkšņi rodas liels problēmas. ja jau mēs varam atrast miljārdus, ko dot Turcijai, neredzu iemeslu, kāpēc mēs nevarat atrast līdzekļus tām programmām, kas eh, dos labumu arī šeit Eiropā dzīvojušiem cilvēkiem. Sākot jau ar pašu principu, kā ir jābūt autonomai pārvaldībai, tā skaitā arī uz migrantiem orientētām programmām. Mēs esam veltījuši milzīgus resursus esošajām programmām Eiropā saistībā ar Junkera propagandas manifestu. Mēs esam radījuši šo spoku, jeb rēgu fondu, kas it kā atrisinās visas problēmas Eiropā. Tagad divi gadi ir pagājuši, un mēs redzam, ka viss ir pilnībā izgāzies. Tas nav radījis nekādus jaunos projektus. Vienīgais, kas ir izdarīts, ir aptvert eh, lielākos infrastruktūras projektus, eh, kas dalību valstīs ir sagatavoti, bet eh, tas, tā finansējumam ir paņemta līdzekļi ļoti noderīgām Eiropas programmām, ar kurām tika finansēta pētniecība un inovācija. Tas ir vissliktākais, kas varēja būt. Mums bija programmas, kas bija ļoti noderīgas, tiešām noderīgas, vērsas uz attīstību, uh, Uh, izaugsmī, cīņu ar sociālo atstumtību, nabadzību, un tad no šīm programmām nauda tiek paņemta nost, lai finansētu milzīgos infrastruktūras projekts. Es domāju, ka Perinska kungs uh, labāk par mani zina, ka šie projekti, pat ja radīs kāds darba vietas, radīs ļoti maz šādu darba vietu, un tikai uz īsu laiku, piemēram, šosejas būvniecībai. Tad, kad e, šosei ir uzbūvēta, uzturēšanai jau daudz darbvietu nav nepieciešama. Tā kā darbvietas būs uz īsu laiku tikai izveidotas, un tas nebūs salīdzināms ar milzīgajiem ieguldījumiem, kas būs veikti. Bērnu garantija. Cilvēki saka, tas nav iespējams. Nu, kolēģi, mums ir miljoniem bērnu Eiropā kas nav pietiekami pēduši, vai mēs kaut ko darīsim lietas labā, jeb ļausim kādai citai valstī tikt ar to galā. T tā kā mēs e, sniedzam palīdzību trešās pasaules valstīm, mēs arī vēlamies kļūt par tādu teritoriju, kas saņem palīdzību no citiem. Mums ir nepieciešams dažas prioritātes, e, kur e, veikt ieguldījumus un jāatrod nepieciešamie līdzekļi. Tomēr līdz šim mēs redzam, ka esam jau pusceļā programmai un nauda faktiski ir beigusies. Patvērumā integrācija līdzekļi ir beigušies, sociālā fonda programmām nabadzības apkarošanai un e, sociālas asumtības apkarošanai nauda ir beigusies, bet mēs esam tikai pusē no programmas. Vai mēs būsim drosmīgi un rīkosimies, ja tikai e, kaisīsim e, vārdus vējā, runājot par to, ka neko nevaram izdarīt. Mums ir jābūt drosmīgiem, mums ir noteiktas prioritātes, bet mums ir šī pseido problēma - migrācija, no kā mums ir jāatbrīvojas bet mums ir reāla problēma ar nabadzību. Itālijā 1,7 miljoni iedzīvotāji e, nedzīvo nabadzības riskā, bet e, īstā nabadzībā. Tātad viņi zīm, e, dzīvo bez, zem tie, tā līmeņa, ko mēs esam noteikuši kā pieņemamu. Simtiem miljonu Eiropas iedzīvotāju nabadzībā dzīvojoši. Tiem būtu jābūt prioritāriem. Mūsu atbalsts Pirīnskas ziņojumam būs 100% eh, eh, apmērā, bet atteikšanās no bērnu garantijas, to mēs noteikti nevēlamies. Mēs gribam, lai bērniem būtu nepieciešamais atbalsts. Paldies! Bizoto kundze, nav Dominika eh, Matēns. Paldies, priekšsēdētāji. Es lasīšu Bizoto kundzes pārdomas jums. DFS pārskatīšana pēc vēlēšanām vajadzētu ņemt vērā dalību valstu spēju izmantot piešķirtos līdzekļus, un mums būtu runājot par konkurences konsolidāciju vai uh, Eh, budžeta, ES budžeta pieaugumu, visu to jāfinansē mūsu pilsoņiem, kaut gan eh, šī nauda būtībā tiek izniekota. 2016. gada um, aprīlī ir 22 miljoni bezdarbnieku, un tas liecina, kā tiek uh, īstenot programma Eiropa 2020, lai efektīvi rīkotos, neizniekojot līdzekļus, veicinot nodarbinātību, būtu jāpiešķir prioritāte dalība valstīm, jāpalīdz iniciatīvām, kuras ne tikai stimulē piedāvājumu, bet arī pieprasījumu, un tāpat atbalstīt uh, tos projektus, kuri paredz izglītības un uzņēmumu tuvināšanu un sadarbību. Paldies! Pa... Moranša Tiekundze. Merci, Afin. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos arī mūsu referentam Pirīnskim teikt, ka viņa uh, darbs prā, uh, pelna atbalstu, ka tas ir ļoti interesants, ir tīpaši tādēļ, ka tad, kad Žans Klots Junkers uzstājās mūsu komitejā, viņš runāja par Eiropas trīskāršo A reitingu, uh, un ka tā būs mūsu sociālā komiteja, un tādēļ man ir apnicis klausīties analīzi, kur viss balstās tikai uz budžetu. Nu, mēs šeit nodarbinātības komitejā neanalizējam tikai dažādas budžeta posteņus, bet gan mums ir runa par vadlīnijām, par ievirzi budžetā, par ko mēs šeit cīnāmies, un tas manā pieejā sasaucas ar referenta un vairuma ēnu referentu teikto. Marijana Hārkina ļoti labi teica, mēs esam pagrieziena punktā, šobrīd mēs saskaramies ar milzīgu finansiālu spiedienu, un būtībā mums vajadzīga ne tik daudz drosme, kā stingrība, noteiktība. Tagad Eiropa saskaras ar jaunām problēmām un izaicinājumiem, it īpaši nodarbinātības jomā un migrācijas jomā, un tādēļ mums ir jābūt uh, stingriem savā nostājā attiecībā uz vēlamo sociālo politiku. Un tādēļ es uh, gribētu uzsvērt piecus punktus. Pirmais, tas ļoti labi ierakstīts šajā ziņojuma projektā ka 13,1% no IKP Eiropas Savienībā tiek veltīts banku glābšanai un 1% uh, ir veltīts nodarbinātības politikai un kohēzijas politikai. Nu, mums ir jābūt uh, stingrai nostājai. Otrakārt. Nodarbinātības problēma ir pamat problēma. Es nevēlos, lai tad, kad tiek pārskatīta DFS, mēs atteiktos no Eiropas sociālo fondu uh, aizsardzības. Nevar pieļaut, ka uh, šie fondi tiktu pievienot kohēzijas fondiem. Ir svarīgi saglabāt šos fondus, tas ir būtiski. It īpaši ņemot vērā to, ka treškārt mums ir jārisina migrācijas problēmas, tad uh, tagad, kad tiek pārskatīta DFS, ir jāparāds 25% kohēzijas fondiem Eiropā. Un šajos 25% ir jāsaglabā 20% uh, piešķīrums uh, cīņai pret nabadzību un it īpaši ir uh, jāpalīdz bērniem. Tālāk jauniešu nodarbinātības garantija. Par šo uh, punktu es jau daudzkārt esmu runājusi. Es uzskatu, ka jauniešu nodarbinātības iniciatīva ir radījusi diezgan lielu neskaidrību un apjukumu gan dalību valstīs, gan arī ministru galvās. Būtībā bija tikai viens interesants punkts proti eh, pasākumu veicināšana reģionos, kur ir eh, augsts jauniešu bezdarba līmenis. Bet es domāju, ka mums ir jāatgriežas pie jauniešu garantijas un tā jāizceļ. Un pēdējais, mm, nu, nekrāpsim sevi Uh, šīs uh, rīcības programmas dalību valstīs tika parakstītas novēloti un kvantitatīvie faktori nevar būt uh, vienīgie, ko izmanto, jo tādā veidā šīs politiskās programmas tiek noraktas. Un mūsu pieejai šajā komitejā ir jābūt dominējošai. Paldies priekšsēdētāji. Paldies, Hetmākungs. Tos jūs. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Chcia... Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties Pirīnska kungam par sagatavoto ziņojumu. Ir grūti nepiekrist tam, kas ir iekļauts dokumentā, un uh, nepiekrist tam, uh, ko viņš sacīja, gan attiecībā uz iniciatīvu turpināšanu saistībā ar nodarbinātību. Nu, ir grūti eh, tam iebilst. Arī Harkins kundze piekrita eh, garantijai bērniem. Tās ir jomas, eh, kuras ir ļoti svarīgas, un Pirinska kunga ziņojumā tas viss ir iekļauts. Tomēr, ieklausoties diskusijā un palasot atzinumu un aicinājumu palielināt sociālo fondu um, līdzekļus. Vēlos pievērst uzmanību jautājumam, kas nav pieminēts dokumentā. Varbūt Prins kungs to apsvērs. Es ierosinu pievērst īpašu uzmanību atsevišķo struktūru fondu koordinēšanai starp programmām, kas ir mūsu rīcībā Eiropas Savienībā. Tā skaitā kohēzijas politikā. Uh, Jo, ja mēs šajā uh, ziņojumā liksim uzsvaru uz publisko investīciju palielinājumu un jaunu darbu vietu izveidi. Uh, nepalielinot e, Eiropas sociālā fonda līdzekļus. Mm, uzlabot koordināciju ar Eiropas reģionālas attīstības fondu. Uh, um, kas atbildīgi par investīcijām. Un tā kā investīcijas tiek pabeigts, es nerunāju tikai par ceļu būvu, bet par uzņēmējiem, kas rada jauns darbvietas. Ja būs iespēja un arī pienākums izmantot Eiropas so, sociālo fondu investīciju veikšanai, tad mēs uh, varēsim runāt par to, ka Eiropas sociālās fonds darbojas efektīvi. Un līdzekļi, kas tiek ieguldīti publiskās investīcijās, būs labi paveiktas. Tādēļ es eh, aicinu padomāt par šo aspektu, par eh, koordinēšanu starp atsevišķiem struktūra fondiem, jo tur ir vienmēr tas risks, ka nevar savienot šo, eh, šos fondus, jo līdzinējā koordinēšana ir nepietiekama, lai fondi sniegtu simtprocentīgu atdevi. Un mēs visu runājam par to, ka ir nepieciešams uzlabot efektivitāti un runājam arī par kohēzijas politiku. Paldies! Jožlovieckas kundze, vicepriekšsēdētāja, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! cīņa par jaunu darba vietu eh, radīšanu, nu, pat ja efektīvi to veicot, tas neatrisinās bezdarbu dalību valstīs. Tas, ko Elizabete uzsvēra, ir tas, ka mums ir jācīnas par to, lai nākotnes perspektīvā sociālais fonds vismaz būtu 25% līmenī. Uh, kas eh, tiktu piešķirt nabadzības apkarošanai. Es teiktu, ka tas pat nav īsti pietiekami digitalizācijas laikmetā. Mums ir jāsaprot, ka digitalizācija darba tirgu notiks aizvien dinamiskāk, un tas aptvers visas eh, vecuma grupas, gan jauniešus, gan vecāku gadagājumu cilvēkus. Sociālajiem fondam ir loma nodrošināt pietiekamu sagatavotību uh, Eiropas uh, strādājošajiem, lai viņi varētu strādāt digitālajā laikmetā. Varbūt ir jāizvirzas ambiciozāks mērķis, 30% piemēram. Mums ir uh, saprotams, ka kohēzijas politikā aizvien vairāk reģioniem um, būs sasniegts līmenis, kad valsts tiek uzskatīta par attīstīti, un tas nozīmē, ka viņa attīstībā vairs nevarēs piesaistīt struktūra fondus. Līdz ar to naudu varētu piešķirt, piemēram, sociālajam fondam, lai palīdzētu cilvēkiem labāk sagatavoties eh, darba tirgumu, ņemot vērā digitalizāciju. Paldies, vai kāds no komisijas vēlas izteikties? Žukovas kundze. Well, uh, thank you very much. Liels paldies! Bija ļoti interesanti klausīties šīs dienas diskusijā. Es pateicos visiem MPL deputātiem par atbalstu un uh, ļoti uh, būtiski ir uzskatīt uh, šo DSF pārskatīšanu par iespēju stiprināt uh, sociālo, ekonomisko politiku, un tāpat mums jādomā par gatavošanos arī uh, Uh, periodam pēc 2020. gada. Es domāju, ka uh, jūsu ieguldījums un uh, budžeta kontrolas komitejas ieguldījums būs būtisks mūsu darbam. Paldies, un noslēguma vārds tagad vēl Pirīnska kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, augstu vērtē kolēģu teikto, ēnu referentu teikto par šo atzinumu, par to, ka tas ir labs pamats turpmākam darbam. Es vēlētos izcelt pāris lietas. Es varu tikai piekrist tam par uh, politisko mērķu prioritāti. Nu, ja mēs patiešām atzīstam, ka šis ir tas brīdis, kad Eiropas Savienība saskaras ar ārkārtējiem izaicinājumiem. Un no vienas puses tiek sagaidīts, ka šādā situācijā Eiropas Savienība uh, spēlēs apņēmīgi savu lomu, to sagaida no mums pilsoņi. Viņi sagaida, ka Eiropas Savienība rīkosies šādā situācijā, bet no otras puses, nu, mēs tā ļoti uh, konservatīvi pieejam budžeta griestiem un uh, apjomam, nu tad mēs būtībā paši graujam savus mēr, savu mērķu izpildi, savus saistības. Tas, kas tika šeit izteikts, ka var saprast, jā, ka Turcijai var atrast dažu, nu, ja ne dienu, tad mēnešu laikā 3 miljārdus, un tas viss ir iespējams. Nu, šādiem argumentiem mums nevajadzētu, mums nevajadzētu atturēt no tā, ka ir jārunā par steidzīgi, steidzamiem pasākumiem noteiktās minētās jomās. Es arī ieklausījos kritiskajos vērtējumos par to, ka labāk jāsaskaņo dažāda veida finansējuma izmantošana, teiksim, sociālā fonda un citu fondu līdzekļu izmantošana sociālā jomā, par to, ka eh, līdzekļi līdzekļu izmantojums uh, būtu jāuzlabo, uh, būtu jāuzlabo efektivitāte. Protams, tas viss mums būtu jāpatur prātā. Tāpat laikā es augstu vērtētu jūsu ieguldījumu. Es esmu gatavs izskatīt ierosinājumus un grozījumus, kā Suhaus kundze norādīja. Uh, noslēgumā tad mūsu komisijas uh, grozījumi um, tiks uh, pēc tam iekļauti komisijas pārskatā un būtībā mūsu kopīgais mērķis ir risināt uh, šos izaicinājumus, kas stāv Eiropas Savienības priekšā šodien. Paldies visiem! Grozījumu iesniegšanas termiņš 22. aprīļa pusdienlaiks. Uh, balsojums notiks 24. maijā. Budžeta komitejā 15. 16. jūnijā būs balsojums un plenārsēdē uh, šā gada jūlijā. Tagad mums uh, būs uh, iepazīstināšana ar pētījumu par nodarbinātības un sociālo rādītāju integrēšanu makroekonomiskajā uzraudzībā kopš 2013. gada. Diemžēl eh, mēs neesam pārāk lielā skaitā šai zālē, bet, manuprāt, ir iespējams arī eh, deputātiem savos kabinetos sekot šai sēdēji un iepazīties ar šo pētījumu. Un eh, tagad Sociālo pētījumu institūta pārstāvi mūs iepazīstinās ar šo pētījumu. Un ir paredzēta arī iespēja pēc tam uzdot jautājumus. Lūdzu, Ladaviči kundze, vārds jums. Paldies priekšsēdētāji. Pateicos par uzaicinājumu uh, ierasties šeit un iepazīstināt jūs ar pētījumu, kas tika veikts uh, galvenokārt pagājušajā gadā. Tad mēs atrodamies, mūsu institūts atrodas Itālijā, mēs veicam sociālos pētījumus. Uh, Un šā pētījuma centrā ir e, jautājums par to, kā nodarbinātības un sociālie jautājumi tiek risināti Eiropas pusgadā kopš 2011. gada un kā sociālie un nodarbinātības rādītāji tika ņemti vērā makroekonomiskās uzraudzības procesā 2013. gadā. Un tāpat pat par uh, to, kā šis process tiek uztverts. Pētījums uh, balstās uz atbilstošo dokumentu analīzi un arī ar iepazīšanos ar situāciju uz vietām. Mēs esam veikuši aptaujas, esam aptaujājuši 46 ieinteresētās puses gan Eiropas Savienības, gan nacionālā līmenī. Uh, Esam arī veikuši telefona aptaujas un uh, tieši tiekoties aptaujas ar uh, e, Eiropas Savienības pārstāvjiem un arī um, personām, kas darbojas šajā jomā um, astoņās valstīs, kur ir atšķirīgi sociāli-ekonomiski apstākļi Eiropas Savienībā. Jūs šajā ziņojumā redzēsiet gan aprakstu, gan arī galveno rezultātu apkopojumu varēsiet tur atrast. Eiropas pusgads ir ļoti sarežģīts koordinācijas process, kurš tika ieviest 2011. gadā ar mērķi uh, koordinēt uh, divus atšķirīgus pārvaldības mehānismus. Pirmkārt, makroekonomiskā uzraudzība, kas balstās uz stingru regulējumu un paredz arī iespēju noteikt sankcijas valstīm, ka ir pārmērīgs nelīdzsvars, uh, kas neievēro ieteikumus un uh, stabilitātes un izaugsmes paktu. Un uh, Uh, sociālās un nodarbinātības uh, politikas koordinācijas mehānisms, kas ir daudz uh, maigāks un balstās uz atvērto koordinācijas metodi, kas pieļauj lielāku elastību manevrēšanas iespējas dalību valstīm, lai sasniegtu izvirzītos mērķus Eiropas koordinācijas mehānismu ietvaros un balstās galvenokārt uz et taloniem un institucionālo apmācību. Runājot par uh, rādītājiem, tad uh, sociālo un ek ekonomikas uh, procesu rādītāji balstās uz M MPI rādītājiem, tātad, kas identificē potenciālos nelīdzsvars, kas varētu, eh, makroekonomisko nelīdzsvaru, kas varētu rasties katrā valstī. Tātad eh, mērķis ir jau saulēcīgi konstatēt pa, eh, potenciālo risku. Un šis uh, kritēriju kopums ir ļoti būtisks politiskās debatēs galvenais jautājums, eh, kādā mērā nodarbinātības un sociālie eh, rādītāji varētu tik iekļauti šajā MIP eh, rādītāju kopumā. Šeit uh, ir atspoguļots Eiropas pusgada process. Tas ir ļoti sarežģīts uh, koordinācijas process, kas balstās uz dažādiem uh, posmiem. Būtībā tas darbojas visu gadu. Nosaukums ir pusgads, jo sākotnēji šis process bija īsāks, bet tagad tas ir pagarināts, lai uh, dotu iespēju diskusijām gan uh, nacionālā, gan Eiropas uh, līmenī, iesaistot nodarbinātības un sociālos uh, spēlētājušos debatēs Un tāpat, uh, lai tiktu iesaistītas galvenās Eiropas Savienības iestādes, dalību valstu eh, sociālos partners un uh, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, tātad process ir ļoti sarežģīts un uh, tas ir detalizēti aprakstīts mūsu pētījumā. Es nepievērsīšos procesa aprakstam, jo tas prasītu ilgu laiku. Un šeit mēs pievēršamies galvenajām problēmām, ko mēs konstatējam šajā pētījumā. Pirmais, ko konstatējam, ir tas, ka, ka visas iesaistītās puses šai procesā atzīst, ka ir nepieciešama uh, lielāka Eiropas pusgada socializācija, jāpanāk labāks līdzsvars starp makroekonomiskiem un fiskāliem uh, mehānismiem un sociāliem un nodarbinātības mehānismiem un jāpanāk labāks līdzsvars makroekonomisko problēmu risināšanā un sociālo un nodarbinātības problēmu risināšanā. Protams, jautājums, kā to panākt, un šīs debats joprojām turpinās. Kādēļ uh, tagad tiek uzskatīts, ka ir nepieciešams labāks līdzsvars? Tātad gan empiriskie pētījumi, gan akadēmiskie pētījumi liecina par to, ka ja sociālie un nodarbinātības faktori uh, netiek ņemti vērā ekonomiskās izaugsmas kontekstā, tad pastāv risks, ka nelīdzsvars uh, var rasties sociālā un nodarbinātības jomā un uh, taupības apstākļos, un uh, tas var apdraudēt turpmāko ek ma um, ekonomikas um, izaugsmi lielāka vienlīdzība ieņēmumu sadalē ir uh, saistīta ar ilgākiem izaugsmes periodiem. Tātad ir saikne starp uh, ilgtermiņa izaugsmi un mazu ieņēmumu nevienlīdzības līmeni. Tādēļ ir svarīgi uh, ierobežot uh, sociālos un uh, nodarbinātības nelīdzsvarotību, kas uh, var rasties no makroekonomiskās politikas un taupības pasākumiem. Un šī nelīdzsvarotība var pastiprināt uh, finanšu krīzes potenciālu, var radīt uh, politisko nestabilitāti un uh, arī um, mazināt investīciju pieplūdumu gan izglītībai, gan uzņēmēji darbības jomai. Un šādējādi ilgtermiņa izaugsmes līmenis var pazemināties. sociālie un nodarbinātības jautājumi ir īpaši svarīgi ekonomikas un monetārajās savienībās, tādās kā Eiropas Savienība negatīvie satricinājumi eh, sociālā un nodarbinātības jomā var negatīvi ietekmēt eh, eh, arī citas valstis, ja tie notiek kādā valstī, jo ir liela ekonomiskā atkarība starp uh, Eiropas Savienības dalību valstīm, ir tīpaši starp eirozonas valstīm, un tādēļ dalību valstu interesēs ir ņemt uh, vērā makroekonomisko taupības pasākumu potenciālo ietekmi uz nodarbinātības un sociālo nelīdzsvarotību. Minēto iemeslu dēļ ir nepieciešams panākt lielāku līdzsvaru starp makroekonomisko uh, politiku no vienas puses un sociālo uh, un nodarbinātības politika no otras puses. Jautājums, kā to panākt, kā attīstīt uh, koordinācijas un pārvaldības mehānismus, lai saglabātu šo līdzsvaru starp makroekonomisko, sociālo un nodarbinātības politiku, kā aktīvāk iesaistīt uh, uh šīs jomas uh, interesētās puses un kā izmantot atbilstošus kritērijus vai rādītājus uzraudzības procedūrās. Izvērtējot um, uh, to, kā jau piecus gadus tiek īstenots Eiropas pusgads, proti no 2011. līdz 2015. gadam mēs konstatējam, ka ir pazīmes, kas liecina par to, ka sociālajiem un nodarbinātības jautājumiem tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība Eiropas semestri ietvaros. Nedaudz ir uh, pieaudzis arī valstīm specifisko rekomendāciju uh, Uh, skaits attiecībā uz sociāliem un nodarbības jautājumiem minētajā periodā, un tāpat attiecībā uz um, etalonu pieju, uh, iesakot uh, paraugu prakses pārņemšanu un salīdzinājumu veikšanu starp um, dalību valstīm. Tāpat uh, ekonomiskā un sociālās politikas spēlētāji aktīvāk iesaistās um, Eiropas pusgadā, piemēram, um, nodarbinātības ģenerāla direkcija Eiropas komisijā, un um, tie iesaistās arī valstīm specifisko rekomendāciju formulēšanā. Uh, to konstatējām kopš 2014. gada. Tāpat vienlaikus ENKO un SPC komitejas padomē aktīvi iesaistās šo rekomendāciju izvērtēšanā un grozīšanā, tāpat izvērtējot dalību valstu sniegumu un attiecīgos rādītājus. Tāpat aktīvāk tiek iesaistīti arī sociālie partneri un pilsoniskās sabiedrības organizācijas trīspusējos sociālos samitos un uh, dialogā. Kopš 2014. gada tas tiek veikts un tāpat ir ieviesta jauna sociālās ietekmes novērtēšanas procedūra šīm problemātiskām valstīm. Uh, Un tā šā procedūra tika izmantota Grieķijas gadījumā pagājušajā gadā. Tātad so, ex ante sociālās ietekmes novērtējums attiecībā uz programmas valstīs veiktajiem pasākumiem, lai samazinātu valsts parādu un makroekonomisko nelīdzsvaru. Tātad šie pasākumi tiek izvērtēti arī no sociālā nodarbinātības viedokļa tiek arī šīs jomas problēmas jau saulēcīgi izvērtētas. Vēl viens svarīgs solis ir kopējā nodarbinātības ziņojuma rādītāju ieviešana. Ja makroekonomiskās uzraudzības rādītāji tagad iekļauj arī eh, atsevišķus eh, sociālos un nodarbinātības rādītājus, un arī šī, šī attīstība ir būtiska. Tas nozīmē, ka izvērtējot potenciālo nelīdzsvaru, tiek ņemti vērā arī sociālajie un nodarbinātības jautājumi, un pagājušajā gadā komisija ieviesa arī uh, trīs jaunus nodarbinātības eh, rādītājus MIP. Tie ir eh, šie galvenie rādītāji, kas ir būtiski šai procedūrai. Tātad eh, no nodarbinātības rādītājs, jauniešu bezdarba rādītājs un ilgtermiņa bezdarba rādītājs. Bet, nu, negatīvie faktori ir tādi, ka šis process joprojām ir daļējs un par 60% tomēr ir dominējošie makroekonomiskie rādītāji, tātad 60%. ir arī uh, daudz uh, stingrāks uh, šis ietvārs, it īpaši eirozonai un makroekonomiskās uzraudzības process ir redzamāks, atpazīstamāks saskaņā ar programmu Eiropa 2020 nu, tā tam varbūt nevajadzētu būt. Tā zaudē atbalstu un lielāku uzmanību tiek pievērsta Eiropas pusgadām un makroekonomiskai nelīdzsvarotībai, nevis uh, citiem jautājumiem. Vēl viena problēma. Tad, kad uh, valstī specifiskās rekomendācijās ir runa par nodarbinātību sociālajiem jautājumiem, tad galvenais akcents tiek likts uz uh, ekonomikas ilgtspēju un uh, efektīvu līdzakļu izmantošanu, nevis uh, uz tādiem pasākumiem, kas samazinātu nevienlīdzību un bezdarbu. Tātad tiek likt uzmanī, uh, pievērst uzmanība veselības aprūpas reformām, pensiju reformām un tā tālāk. Kad uh, mēs uh, iepazināmies ar situāciju konkrētās valstīs un salīdzinājām šos valsts, šīs valstīm specifiskās uh, rekomendācijas ar uh, sociālo-ekonomisko situāciju, tad mēs konstatējām, ka šis rekomendācijas nebija vērsts uz galvenām problēmām šā jomā minētajās valstīs un nebija runa par mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām. Galvenais akcents uh, bija likts uz jauniešiem 25% gadījumu šajās rekomendācijās. Uh, un pēc tam bija runa par citiem mērķiem gados veci cilvēki bezdarbnieki ļoti maz kādu specifisku rekomendāciju, runāja par dzimumu līdztiesību, mazkvalificētiem darbiniekiem, cilvēkiem ar zemu ienākumu līmeni un migrantiem. Tāpat mazāk uzmanības tika pievērsts darba tirgus un sociālajām valstī specifiskām rekomendācijām, salīdzinot ar citām šāda veida rekomendācijām. Tātad sociālās un darba tirgus reformas ir grūtāk īstenojams, tās prasa ilgāku laiku. Un rezultātus uh, var uh, gūt tikai pēc ilgāka laika, un līdz ar to uh, šo reformu īstenošanu ir grūtāk izvērtēt salīdzinot ar fiskālām, ekonomiskām reformām un specifiskām rekomendācijām. Un problēma ir arī tāda, ka pilsoniskā sabiedrība un parlamenti vēl nav uh, pietiekami aktīvi iesaistījušies šajā procesā. Sociālie partneri, pilsoniskās sabiedrības, organizācijas un parlamenti ir ļoti maz iesaistīti šajā procesā, piemēram, tā tas ir Itālijā. Citās valstīs, Ziemeļvalstīs, piemēram, Somijā, sociāli lo organizāciju iesaistīšanās ir daudz aktīvāka. Mēs aptaujājām um, pilsoniskās sabiedrības organizācijas par šīm um, ieteikumiem, par aktīvāku iesaistīšanos nacionālā līmenī attiecībā arī uz sociāliem partneriem, apspriežot šīs specifiskās rekomendācijas un īstenojot, un uh, tas ir sagatavojot nacionālās reformu programmas. Tagad par rādītājiem, kā jau es norādīju, uh, uh, šie rādītāji, kas ir iekļauti MIP, ir ļoti eh, svarīgi eh, šo jautājumu politiskai atpazīstamībai. Un eh, tad par to arī rakstā prese, plašsaziņas līdzekļi par to informē un tādēļ būtiski ir, lai nodarbinātības un sociālie rādītāji tiktu iekļauti šajā uh, rādītāju kopumā. Kā jau es norādīju, ir daži rādītāji, tātad četri pamatrādītāji, seši papildu rādītāji šajā MIP uh, rādītāju kopumā kopā eh, to ir 40. Un eh, tomēr iekļautie rādītāji pirmkārt, tātad šie pamata rādītāji neietver sociālos jautājumus, bet tikai nodarbinātību un darba tirgus situāciju. Viņi uh, nav tāpat sadalīti pa apakškategorijām vecums, dzīmums, izglītības līmenis un tā tālāk. Līdz ar to tā, tie neatspoguļo sociālo nodarbinātības jautājumu sarežģītību. Un tāpat Uh, ir tikai ierobežots uh, sociālo nodarbinātības jautājumu problēma. Tā tad nav uh, rādītāji par dzimumu nelīdztiesību, par veselības stāvokli un tam līdzīgi. Ko mēs ierosinam? Tas būs arī manas runas noslēgums. Tātad, ko mēs ierosinam šai pētījumā? Pirmkārt, iekļaut papildus sociālos un nodarbinātības rādītājus MIP rādītāju kopumā, e, še, kuriem būtu jānorāda uz potenciāliem riskiem un arī e, profilaktiskiem pasākumiem. Mēs ierosinām divus pamatrādītājus iekļaut nabadzības e, risks pēc eh, sociālās pārdevas eh, līmeņa, tātad vismaz viens sociālais rādītājs šobrīd tādu nav, bet problēma ir tāda, ka šis eh, ir būtiski, kā šis rādītājs tiek aprēķināts un tas atšķiras dažādās valstīs, un tādēļ bija iebildumi pret šā rādītāja iekļaušanu kā pamatrādītāju, bet mēs uzskatām, ka tas būtu svarīgi, jo tad Eirostats eh, arī uh, veiktu pasākumus, lai uzlabotu datu apkopošanas kvalitāti attiecībā uz šo rādītāju. Nākamais uh, punkts ir ilgtermiņa bezdarbnieku īpatsvars, un tas palīdzētu mm, prognozēt uh, nabadzības risku, un tas ir netieši rādītājs, kas palīdz uh, uzraudzīt darba tirgus politiku. Tāpat ierosinām iekļaut deviņus papildu rādītājus, kuri būtu vērsti uz tām jomām, kas šobrīd nav iekļautas, proti darba eh, kvalitāte, ierosinām uh, eh, iekļaut um, pagaidu uh, nodarbināto skaitu, tālāk uh, rādītāji par izglītības līmeni, par to, kāds ir iedzīvotāji īpatsvars ar terciāro izglītību, tālāk uh, kāds, kāds ir iedzīvotāji īpatsvars, ko, uz ko attiecas nacionālās veselības aprūpas sistēmas, tāpat arī rādītājus par dzimumu nelīdztiesību, par nesvērto algu starpību starp dzimumiem. Un tāpat trūkst nabadzīgo strādājošo īpatsvars un uh, citi rādītāji būtu jāiekļauj, un tad mēs gūtu uh, ja labāku priekšstatu par potenciālo nelīdzsvarotību, kāda varētu veidoties sociālā un nodarbinātības jomā. Varētu iekļaut vēl arī dažus citus rādītājus, bet nu, tie varbūt būtu mazāk prioritāri, jo dažos gadījumos tos ir grūti aprēķināt. Un noslēgumā vēl 5 minūtes man būtu, nē, es atvainojos, nu, 2 minūtes manā rīcībā. Vēl viena nopietna problēma, ka līdztekus šiem rādītājiem ir svarīgi arī uzlabot Eiropas Savienības pārvaldības sistēmu, un mēs ierosinām atjaunot uh, Eiropas, eh, stratēģijas Eiropa 2020 galvenos mērķus un ņemt vērā arī sociālās ieguldījums veselības aprūpē, izglītībā un tā tālāk. Pagarināt, iz, izvērst eksante sociālās ietekmes novērtēm izmantošanu, tāpat padarīt Eiropas pusgada procesu elastīgāku, uzlabot komunikāciju, aktīvāk iesaistīt sociālos partnerus un darba devējus, un arī uzlabot e elastību ieteikumu īstenošanā dalību valstīs. Tas nozīmē izmantot maigākas koordinācijas metodas, kā atvērtā koordinācijas metoda, piemēram, nevis pārāk stingras un ierobežojošas metodas, kas tiek izmantotas makroekonomiskajā uzraudzībā. Tas arī uzlabotu procesa demokrātisko leģitimitāti. Un uh, vēl kāda varētu būt Eiropas parlamenta loma šajā kontekstā? Eiropas parlaments varētu paust politisko atbalstu lielākā, labākam līdzvaram attiecībā uz sociāliem nodarbinātības uh, uh, pasākumiem un arī attiecībā uz šo ieteikumu ietek, ietekmi uz uh, sociāliem nodarbinātības pasākumiem, tāpat varētu rosināt aktīvāk iesaistīt uh, sociālos partnerus, organizēt uh, uzklausīšanas, atklātas debats par šiem jautājumiem. Parlaments varētu uh, atbalstīt investīciju stabilos sociālos rādītājos. Ir uh, būtiskas datu bāzes, Eiropas Savienības silka datu bāze, bet ir nepieciešami līdzekļi, lai uzlabotu datu un rādītāju kvalitāti. Tas liecinātu par to, ko parlaments prasa no komisijas un Eurostat. Un šādi Eh, izvērtējumi būtu veicama attiecībā uz jebkādiem taupības pasākumiem, kas tiek paredzēti dalību valstīs. Un eh, tāpat būtu jāraugās, kā šie reformu eh, priekšlikumi tiek īstenoti. Lai stiprinātu jūsu lomu šajā kontekstā, es uzskatu, ka būtu jāizveido Eiropas pusgada darba grupa, lai uzlabotu sadarbību starp uh, nodarbinātības komiteju un uh, ekonomikas komiteju Eiropas parlamentā. Līdz ar to uh, uh, stiprinātos uh, parlamenta loma Eiropas pusgada procesā. Paldies! Report, uh, uh, we... Paldies! Un eh, tagad eh, mēs uzdosim jums jautājumus saistībā ar jūsu prezentāciju. Un strādāsim ar tulkojumu līdz pusvieniem. Pirmā Ježuvetskas kundze, EPP grupas vārdā, jūs esat arī šās komitejas priekšsēdētājs vietniec. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Un eh, paldies. Paldies par jūs sniegto informāciju. Protams, ļoti interesanti ir tieši šodien mainīgajā pasaulē, mainīgā darba tirgus apstākļos dzirdēt eh, gan jūsu rekomendācijas, gan arī jūsu secinājumus. Jūsu rekomendācija vidū bija viena, kurā jūs eh, vairāk pieskārāties tam, ka darba tirgus eh, situācijas noskaidrošanai vajadzētu izmantot papildus indikātors. Uh, Jūs pieminējāt arī informācijas apkopošanu. Man, dzirdot to, ka Eiropas Savienībā ir divi miljoni brīvu darba vietu, kur un nav cilvēku, eh, kuriem ir eh, atbilstoša kvalifikācija vienlaicīgi Eiropā ir miljoniem cilvēku bez darba, varbūt, ka eh, šeit jau arī ir šī nesakritība ka dalību valstu līmenī apkopotie dati nenonāk līdz komisijai un tādējādi nav skaidrības, kas notiek dar darba tirgū. Es nesaku, ka, eh, kom, eh, ka darba vieta Es nesaku, ka dalību valstu apkopotā informācija nav precīza, ir, bet eh, tā arī dalību valstu līmenī tiek apkopota, kaut gan bieži vien tieši reģionālajā līmenī tiek veidot darba vietas. Arī mūsu komitejā lai attīstītu darba tirgu un veidotu jaunas darba vietas, eh, darbam ir jānotiek pēc iespējas vietējākā līmenī. Tātad, ko jūs domājat par to, ka viss tā kā notiek visaugstākajā līmenī, bet tā nav Harkins kundze? Jā, vispirms eh, vēlētos pateikties eh, par jūsu ziņojumu. Man būs ļoti interesanta lasām viela šim vakaram. Esmu par to pārliecināta. Tikai četri komentāri. Man eh, ļoti patika jūsu izvēlētais rakurs. Kā paraudzīties uz dažādiem pētījumiem? Tātad pētījumi ir, kuri runā par to, ka uh, nelīdzsvarotība un nevienādība pastāv un uh, iespējams, ka pārāk bieži mums tāda kopskata debatēs iztrūkst, un bieži vien mēs uzskatām, ka ekonomiskā izaugsme pati par sevi jau atrasinās visas nepilnības darba tirbu, tirgu. Piemēram, īrijā tas, ka um, mēs vienmēr ceram, ka visi paisumi nocels laivas, kas atrodas uz sēkļa, bet nē, nevienmēr tā ir. Jūsu pētījumā ir vairāk ļoti labi secinājumi, bet eh, es zinu, ka daudz dalību valsts eh, saka, ka eh, e, nevar tā, ka Eiropa pieņem tikai visus lēmum, lēmumus. Es tikai vēlētos zināt, ko jūs sakiet. Nākamais. Viens no centrāliem indikatoriem, kurus jūs pieminējāt, ir tas, ka nabadzības risks pēc šiem sociālajiem transferiem ir eh, aktuālākie skaitļi, kur apgalvo, ka īrija pirms eh, šiem te sociālo slāņu izlīdzināšanās Pirms tam situācija bija daudz smagāka. Pirms šiem sociālajiem transfēriem jūs iegūstat citu informāciju, kur, protams, arī ir pietiekama aktuāla. Un visbeidzot, uzskata, ka jūsu priekšlikums par eh, Eiropas pusgada darba grupu, kurā piedalītos vairāk komiteja deputāti, tā ir apsveicama. Es zinu, ka vairāki mūsu komitejas deputāti strādā arī otrā komitejā, tāpēc eh, uzskatu, ka šī doma ir ļoti laba. Jo gala beigās, kā tad mēs varam paģērēt no komisijas un dalību valstīm, lai tām būtu uh, kaut kāda veida savietojamība starp eh, dažādiem indikatoriem, ja arī mēs parlamentā nevaram sadarboties starp dažādām dalību valstīm. Tātad jā, visu apkopot vienā vietā. Can... Tagad trešais jautājums un tad eh, atbildi jums. Sadarovas kundze lūdzu prezentaci a e, chtěla bych položit. Jā, paldies. Paldies par šo prezentāciju. Es vēlētos uzdot jums sekojušos jautājumus. Tas ir attiecināms uz rādītājiem saistībā ar nevienlīdzību starp dzimumiem, respektīvi atalgojuma un pensiju apmērā. Mēs zinām, ka šeit pastāv liela atšķirība uh, un šādai atšķirībai ir vairāki iemesli. Pirmkārt jau bērnu aprūpe. Un tāpēc jautājums ir šāds. Daudzās valstīs ir veikti pētījumi saistībā ar šo tematu, tomēr Eiropas Savienības līmenī tas nav ticis koordinēts, un jautājums ir, vai būtu iespējams izveidot jaunu rādītāju, kas ņemtu vērā vīriešu un sieviešu ienākumus, tātad eh, sadalot pa dzimumiem, un attiecinot to uz tiem, kas eh, aprūpē bērnu. Un tad mēs varētu tikt skaidrībā, kuri vecāki paliek mājās, lai aprūpētu bērnu, un tad mēs redzētu, kāda ir šāda cilvēka diskriminācija darba tirgu. Paldies! Uh, Paldies! Tātad lūdzu atbildēt uz jautājumiem. Paldies! Paldies par uh, uzdotajiem jautājumiem. Par uh, to, cik uh, svarīgi ir datus apkopot reģionālā līmenī, pilnībā jums piekrīt. Mums ir nepieciešami dati reģionālā līmenī, jo reģiona attīs, um, atšķirības ir lielas, piemēram, es nāku no Itālijas un uh, atšķirības starp reģioniem ir milzīgas, nemaz nerunājot par atšķirībām starp ziemeļiem un dienvidiem Itālijā. Un uh, visi mūsu aptaujātie uzsvēra to, ka uh, reģionālās atšķirības būtu jāņem vērā, un bija arī tādi, kuri kritizēja valstīm izstrādātās rekomendācijas, jo bija tādi, kuri teica, ka šajās eh, valsts specifiskajās rekomendācijās netiek ņemta vērā reģiona atšķirība. Es uzskatu, ka eh, Eiropas parlaments arī varētu veicināt eh, lielāku interesi par reģionāliem indikatoriem. Es pirms 20 gadiem sāku strādāt par, reģio, par reģionālo līmeni, un toreiz vispār nekā nebija par reģioniem. Tagad Eirostat datu bāzē ir apkopoti dati par katru reģionu, bet, protams, to būtu bijis, to būtu jābūt daudz vairāk. Tagad eh, kāda ir atšķirība starp eh, nevienlīdzību sabiedrībā un ekonomisko izaugsmi? Jā, piekrītu, ka eh, nevienlīdzība sabiedrībā var negatīvi ietekmēt ekonomiku un tomēr tas nenozīmē, ka ekonomiskā izaugsma automātiski izlīdzina atšķirības sabiedrībā. Par šo tēmu ir sarakstīta milzīga grāmata, tāds ķieģelis, tūkstoš lapas vairāk, nezinu, vai esat lasījuši, nezinu, vai gribat, bet um, ir pat tāda, kur apgalvo, tur arī par to iet runa, ka ekonomiskā izaugsme ne, neveicina tā kā e, sociālo atšķirību izušanu. Par to, kā Eiropas Savienības un dalību valstu kompetences sadurās. Tas patiesībā ir arī debašu būtiskākais temats, eh, diskutējot par Eiropas pusgadu. Mēs vēlētos, lai vairāk ka uzsvars tiktu likts uz to, ka rekomendācijās e, tiek runāts ne tikai par makroekonomisko aspektu, aspektu Eirozonas valstīs, bet arī par nodarbinātību un sociālo sfēru. Tātad šobrīd, varētu teikt, mēs esam pirmajā etapā, kurā dalību valsts ar Eiropas institūcijām par to diskutē. Un viens no tādiem pretargumentiem sākumā uh, kāpēc vajadzētu sociālos un nodarbinātības aspekts iekļaut šajos eh, kritērijos bija tas, ka dalība valsts baidījās, ka šos indikātorus iekļaujot šajā kritērija sarakstā, tas nozīmē, ka eh, dalību valstīm būtu jāizpilda ļoti augstais nodarbinātības un sociālo jautājumu sakārtotības slieksnes. Un eh, Tāpēc šis paplašinātais kritērija saraksts netika pieņemts. Un tā paša iemesla dēļ mēs uzskatām, ka atklātā koordinācijas metode ir labāks veids, labāka metode, kā runāt par jautājumu starp kompetenci sadalījumu starp Eiropas un dalību valstu līmeni, īpaši runājot par uh, sociālajiem un nodarbinātības jautājumiem, jo tieši šie jautājumi visbiežāk tiek risināti vietējā un nacionālā līmenī. Pēc sociālajiem transfēriem mēs, esam, mēs nabadzību esam izskatījuši pēc sociālajiem transfēriem, jo pēc šiem sociālajiem transfēriem šķiet eh, tiešām mēs varam izmērīt, kā sociālās politikas īstenot dzīvē samazina nabadzību. Un tādējādi mēs varam tieši noteikt, kā dalību valstis eh, ir samazinājuši sociālo nevienlīdzību, īstenojot sociālo transferu. Īrija šeit ir ļoti labs piemērs jo jūs pēc sociālā transfera tiešām būtiski samazinājāt nabadzību. Itālija ir varbūt īrijas pretstats. Mums Itālijā nav labu politiku, nedz pieņemta, nedz īstenojam, kā samazināt nodarbību. No nabadzību par šo darba grupu labi, ka jūs uzskatāt, ka tādu vajag par dzimumu nelīdztiesību un eh, kādus kritērijus tam mēs izvēlētos. Jums ir taisnība, viens no eh, būtiskākajiem faktoriem ir kurš rūpējas par bērnu, bet ne tikai par bērnu, arī par kādu vecāku gadagājumu cilvēku ģimenē. Ar kritērijiem šeit problēma būtu tāda, ka arī mēs esam eh, sagatavojuši tādu izsmalošu sarakstu, kā tad ir ar bērna kopšanu, un šos indikātorus Eurostat ir izstrādājis. Uh, bet e, mēs šos kritērijus neiekļāvām īsajā sarakstā, jo jūs jau saprotiet, mēs nevaram iekļaut pārāk daudz kritēriju šajā sarakstā, tāpēc izvēlējāmies īsu sarakstu. Tā tad eh, īsu sarakstu, ko varētu izvērtīt dalību valstis, un tad, ja tās to vēlas, varētu iekļaut šajā sarakstā vēl daudz citus kritērijus. Paldies, paldies par jūsu komentāriem! priekšsēdētāja. Paldies, paldies, ka esat ieradusies uz mūsu komitejas rīta puses sēdi. Deputātu zālē vairs nav daudz. Un ticiet man, cilvēki sēž savos birojos un klausās mūsu debatas tiešsaistē jo par nodarbinātību un sociālajiem jautājumiem mūsu komitejā tas ir viens no centrālajām, tā ir centrālā tēma. Vēlreiz paldies, ka iepazīstinājāt ar savu pētījumu. Paldies! Tas nozīmē, ka esam izsmēluši rīta cēliena darba kārtību. Tiekamies atkal trijos, un pirmais punkts ir elektroniskā balsošana. Tā tad lūdzu visus mudinu būt precīzi trijos un pēc elektroniskās balsošanas beigām mums ir paredzēts izskatīt veselu virkni interesantu jautājumu. Paldies! Yes. <laughs>